Okay. Ladies and Labi, dāmas un kungi, darbie kolēģi. Ir piecas pāri trījiem, sāksim. Man ir liels prieks, ka kopā ar mums kopā ir Kristiāns Kārdona. Viņš ir ekonomikas ieguldījuma un mazās uzņēmēja darbības ministrs Maltas um, valdībā. Šobrīd arī Tā ir prezidējošā valsts Eiropas Savienības padomē, un viņš pastāstīs mums par Maltas prezidentūras prioritātēm. Mēs te, protams, esam starptautiskās tirzniecības politikas komiteka, un es domāju, ka visi ir uh, apzinājušies, kāda ir situācija. Šobrīd starptautiskā tirzniecība ir globālās darba kārtības prioritāte, tīpaši ņemot vērā divus notikumus. Un pagājušajā gadā uh, Trumpa kunga ievēlēšana um, skaidri parādīja un arī viņa rīcība līdz šim liecina par skaidriem signāliem, ka mums nāksies intensificēt darbu starptautiskās tirzniecības jomā, protams, arī vēl Brexit un e, tirzniecības sarunas ar valsti, kura ir lēmusi aiziet no Eiropas Savienības, izstāties no tās arī ir viens no prioritāriem jautājumiem, un prezidentūrai un tuvāko mēnešu laikā stāv priekšā ļoti atbildīgs darbs. Es domāju, ka parlaments labas sadarbības garā atbalstīs prezidentūru, apzinoties skaidros mērķus, kas ir jāsasniedz un konstruktīvos rezultātus, kas jāpanāk. Brexit un jaunā starptautiskā situācija, ko es pieminēju, protams, liek mums klajā, nāk klajā ar jauniem likumdošanas priekšlikumiem. Šorīt no rīta mēs apspriedām jaunu tiesību aktu priekšlikumu par jaunu metodoloģiju tādu valstu un nozaru identificēšanai, kas nepieturas pie parastajām procedūrām. Lēmām, ka tas ir jāsasaista ar tirzniecības aizsardzības instrumentiem, un es esmu ārkārtīgi gandarīts, ka padome tagad pēc eh, divi ar pus gadiem ir devusi mandātu, lai mēs varētu sākt šīs sarunas, un es ceru, ka februārī sāksies sarunas par tirzniecības aizsardzības instrumentiem. Uh, Šodien mēs apstiprinājām tiesību akta projektu par eh, konfliktu minerāļiem un cerams, ka jūsu prezidentūras laikā varēsim uzrādīt labus rezultātus šajā jomā. Un, protams, es ceru, ka šis tiesību akts tiks izmantots Tas, protams, ir arī ārkārtīgi svarīgs tiesību akts, kas balstās uz uh, tirzniecības politiku, kas ir balstīta uz uh, mūsu vērtībām. Un mēs ceram šajā ziņā uz veiksmīgu sadarbību ar jums. Mēs, protams, runājam arī par atsevišķiem tirzniecības nolīgumiem. Šorīt no rīta apstiprinājām CETA ratificēšanu un mēģināsim tagad strādāt pie tirzniecības nolīguma īstenošanas ar Vietnamu un Singapūru pēc tam, kad Eiropas Savienības tiesa būs devusi savu atzin, atzinumu, un arī droši vien ar Japānu, it īpaši ņemot vērā starptautisko situāciju, kā jau es teicu ievadvārdos, ir nepieciešams pātrināt sarunas ar Japānu Un, protams, ir nepieciešams likt arī lielāku uzsvaru uz savstarpējās atzīšanas starptautisku sistēmu, kas stiprinātu PTO sistēmu, lai atsevišķas valstis to nesagrautu. Un visveidz, visbeidzot es gribēju pieminēt caurskatāmības jautājumu un sadarbības nolīgumu starp uh, parlamentu un padomi, kā arī starpiestāžu nolīgumu par caurskatāmību un piekļuvi dokumentiem. Lūk, šķiet, ka darba kārtība ir visai piepildīta, bet tagad es uh, došu iespējams paskaidrot Maltas prezidentūras prioritātes. Paldies, priekšsādātāji! Labu pēcpusdienu, paldies, ka esat mani šodien te pēcpusdienā aicinājuši, un es gribēju arī pateikties mūsu delegācijai Eiropas parlamentā. Sveicot jūs, eh, Bernt, ar atkārtotu ievēlēšanu šīs komitejas priekšsādātāja amatā, tāpat arī vicepriekšsādātājus, kas ir atkārtot ievēlēti. Jūs tiešām sniedzāt ļoti īsu, bet uh, visaptvērošu ievadu par mūsu prioritātēm. Pagātnē pēdējos 60 gadus Eiropa tika uzskatīta par cerību, labklājības, attīstības un miera paraugu. Tas bija liels sasniegums, un tas bija Eiropas projekta pionieru darba rezultāts laikā, kad ik viens bija noskaņots skeptiski par to, vai mums izdosies sadarbība un vai mēs gūsim panākums. Un šī projekta 60. gada dienā ir mūsu mazākās dalībvalsts Maltas um, mērķis um, turpināt ar Eiropas Savienības uh, projektu virzīšanos priekš. Mēs redzēs, raudzīsimies, um, ko esam panākuši 60 gados, kas vēl ir nepieciešams, un domāsim par mūsu pilsoņu labklājību. Tā ir laba iespēja, lai raudzītos nākotnē Eiropai, ir nepieciešami jauni stimuli. Nesenais uh, ir jāatgādina labumu, ko sniedz Eiropas Savienība. Eiropai ir jātuvinās pilsoņiem, jāizstāv savu pilsoņu tiesības, lai viņi varētu sasniegt cerēto. Pagājušā gada notikumi mūs visus ir spēcīgi ietekmējuši nepieciešamība pēc reformām nekad nav bijusi tik steidzama, un arī nepieciešamība uzrunāt pilsoņus nekad nav bijusi tik skaidri izteikta. Šie notikumi satricināja Eiropas projektu un vērtības, un šajos sešos prezidentūras mēnešos sadarbībā ar jums, ar Eiropas parlamentu, Eiropas Savienība tiks stiprināta. Mēs zinām, ka seši mēneši nav ilgs laiks, un kaut arī mēs esam apņēmības pilni virzītas priekš Eiropas projektu un būt pēc iespējas realistiskākiem, ja mēs zinām arī, kāda ir mūsu ierobežojuma, tāpat kā mūsu spēcīgās puses. Visas delegācijas padomē grib būt uh, godīgi sarunu part partneri bez uh, slēptiem nolūkiem, un vienlaikus mēs uh, gribam sadarboties arī ar jums godīgi un atklāti. Un tas, ka mūsu valstī ir ministrs, ministra vietnieks un finanšu ministrs, kā arī opozīcijas līderis, kas visi ir bijuši Eiropas parlamenta deputāti. Tas uh, skaidri parāda, cik uh, svarīgs ir Eiropas parlaments. Jūs domājat par pilsoņu prioritātēm, un mēs esam lepni, ka varam tieši šajā brīdī uzņemties uh, prezidējošo lomu padomē. Mēs mēģināsim pievērst lielāku uzmanību tam, lai tuvinātos ar pilsoņiem, patērētājiem, iesaistītajām pusēm. Un tāpēc mums ir sešas prioritātes - migrācija, drošība, vienotais tirgus, kaimiņa attiecība politika, sociālā integrācija un jūras lietas. Jo mēs uzskatām, ka šeit eh, ir idejas, eh, kuras būtu jāpauž. Uh, Un ar jūsu atļauju, Langana kungs, es eh, pastāstīšu par mūsu darba programmu jūsu mandāta laikā. Es esmu pagodināts, ļoti priecīgs uzstāties INTA komitejā un prezentēt Mar Maltas prioritātes um, Eiropas Savienības uh, prezidējošās uh, valsts amatā 2017. gada pirmajos sešos mēnešos Malta pirmo reizi uzņemas šo aktīvo lomu. Mēs stingri aizstām demokrātiskās vērtības un uzskatām, ka Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības uh, padomes sadarbība ir uh, ārkārtīgi būtiska, lai panāktu labus rezultātus. Un mūsu prezidentūra būs arī pēdējā mūsu trijo. Uh, Es gribēju izmantot šo iespēju, lai pateikties Nīderlandes un Slovākijas prezidentūrām par veiksmīgo darbu. Mēs uh, turpināsim strādāt uh, pie starptautiskās tirzniecības um, jautājumiem un sadarbosimies ar Eiropas parlamentu, lai panāktu kompromisu vairākās svarīgās lietās, piemēram, uh, tirzniecības instrumentu modernizācijā, priekšlikumā par konfliktu minerāliem un citiem. Mēģināsim panākt progresu padomē un um, sarunās ar Eiropas parlamentu par vairākiem svarīgiem priekšlikumiem. Malta ļoti augstu novērtē starptautisko tirzniecību un globālo partneru savstarpējās attiecības globālā tirzniecība vienmēr Maltai ir bijusi labklājības un izaugsmes avots. Tā ir arī būtiska visām Eiropas Savienības dalību valstīm. ES tirzniecības un investīciju attiecības raksturo pakalpojumu sniegšana, finanšu plūsmas pāri mūsu robežām. Un vēl es gribēju piebilst, ka mūsu uh, interesēs ir um, mazo un vidējo uzņēmumu internalizācija, jo uzskatām, ka šie uzņēmumi ir ārkārtīgi būtiski pilsoņu labklājības nodrošināšanai. Maltas prezidentūra nāk uh, starptautiskajā tirniecībā ļoti sarežģītā laikā, kad nākotne ir neskaidra, pilna ar izaicinājumiem, iedomājam par Brexit, sarunas ar Kanādu un citus ēst uh, tirzniecības politiskai kritiskus brīžus. Lai risinātu šos izaicinājumus, ēst institūcijām ir jārunā ar Eiropas Savienības pilsoņiem un jāskaidro tirzniecības politikas uh, ieguvumi. Un ņemot vērā pastāvīgo attīstību, mums ir jāseko notikumiem, lai nodrošinātu to, ka Eiropas Savienība ir gatava uh, izmantot tirzniecības politiku, lai mīkstinātu situācijas sekas. Ir jānodrošina, ka ES paliek viens no lielākajiem starptautiskās tirzniecības līderiem. Turklāt um, arī statistika rāda, ka globālā līmenī Eiropas Savienība ir ļoti veiksmīga gan preču ražošanas, gan pakalpojumu jomā. Pa, un mēs uh, rēķināmies ar viena miljarda, viena triljona lielām investīcijām līdz 2050. gada beigām. Pēdējo pāris gadu laikā mēs redzam, ka ES sabiedrības interese par dažādiem tirzniecības politikas aspektiem pieaug, un tāpēc mums ir uh, jāņem vērā iesaistīto pušu nepieciešamības un intereses. Nākamo sešu mēnešu laikā mēs darbosimies kā godīgi vidutāji padomē un gādāsim par to, lai sadarbība ar parlamentu būtu auglīga. Tas ir īpaši svarīgi, lai mēs uh, attīstītu starptautisko tirzniecību. Mēs uh, mēģināsim uh, pievērst uzmanību šī brīža ES tirzniecības politikas darba kārtībai, turpinot uh, to labo darbu, ko jau ir uzsākuši mūsu partneri padomas prezidentūras trijo, turpinot uh, sārunas dažādos līmeņos, divpusējās, uh, daudzpusējās diskusijas, strādājot pie jauniem brīvo tirzniecības līguma mandātiem un jauniem tiesību ap, piekrišla, pie, priekšlikumiem. Pie, lai nodrošinātu labumu visam. Tagad es nedaudz sīkāk pievērsīšos mūsu darba programmai turpmākajos sešos mēnešos. Sākšu ar daudzpusējiem PTO jautājumiem. Prezidentūra piešķirs lielu vērtību starptautiskās izniecības eh, daudzpusējai eh, dimensijai, nodrošinot konstruktīvas diskusijas padomē. MC11 izmantošanu jo uzskatām, ka daudzpusē tiešniecības sistēma, kas balstās uz PTO nolīgumiem, ir labs pamats brīvai un godīgai tiešniecībai pasaules līmenī. Šo iemeslu dēļ mums ir jānodrošina, ka Eiropas Savienība ir spējīga sniegt savu ieguldījumu PTO iekšienē, strādājot apņēmīgi un konstruktīvi, un kā uh, prezidentūra. Mēs eh, gribētu paslavēt eh, komisiju par tās aktīvo darbu 2016. gadā pēc Nairobi konferences, gatavojot jaunas priekšlikumus un eh, ļaujot arī citiem PTO locekļiem apspriest jaunos priekšlikumus. Dalība valstis ir apspriedušas jaunus priekšlikumus saistībā ar ētirzniecību, caurskatāmību. E regulatīvo praksi un citām jomām. Un paturot to prātā, prezidentūra pievērsīsies tam, lai panāktu tālāku progresu šajā ziņā padomē, lai mēs varētu definēt ES pieeju MC11 Buenas Airesā. Un kaut arī uh, Savienība, pateicoties komisijas aktīviem darbam, PTO jau ir paudusi savas intereses, ir jāturpina aktīvs darbs šajā struktūrā, lai nodrošinātu to, ka mēs sasniedzam labus, ambiciozus rezultātus MC11 un to, ka tiek ņemti vērā arī mums jutīgākie aspekti daudzpusējā līmenī, runājot par tīza arī te Maltā turpinās sarunas par tīza un ega, ņemot vērā šo sārunu statusu, kas būs atkarīgs no faktoriem, kas nav Eiropas Savienības kontrolē. Tīza ļausim sarunām ritēt savu gaitu, lai ļautu jaunajām administrācijām uh, reformēt savas struktūras un administrāciju un cerams, ka 2017. gadā um, varēsim atsākt sarunas um, par divpusējiem nolīgumiem ar Austrāliju, ASV, un mēģināsim arī izmantot uh, šo laiku, lai noformulētu es nostāju saistībā ar dātu plūsmām. Un kaut arī sarunas uh, pagājušā gada beigās jau bija gandrīz noslēgušās. Izredzes eh, būs atkarīgas eh, no otras puses gribas. Līgumu pārakstīšana, kas eh, likvidētu tarifus zaļajām precēm, varētu veicināt izaugsmi, nodarbinātību, samazināt šo preču cēnu patērētājiem un pozitīvi ietekmēt vīdi. Uh, Papildus tam Maltas prezidentūra vēlas uh, apspriest šo sarunu gaitu padomē, lai nodrošinātu to, ka dalību valstu intereses uh, šajās sarunās patiešām tiktu pienācīgi ņemtas vērā. Mēs uh, uzsveram to, cik svarīga ir divpusējā tirzniecība ekonomiskajai izaugsmai, nodarbinātībai, un mēs vēlamies padomē saglabāt aktīvas diskusijas par savstarpējās tirzniecības eh, izdevīgumu, it īpaši domājot par nolīgumu ar Japānu. Kā jau jūs zinat, 2012. gadā padome aicināja komisiju aktīvi turpināt eh, sarunas ar Japānu par BTN, lai līdz 2016. gada beigām panāktu politisko vienošanos. Diemžēl tas nebija iespējams, un abas puses vienojās, ka sarunas tiks turpinātas 2017. gadā, bet tam būs nepieciešama spēcīga politiskā grība, it īpaši no Japānas puses. Un tomēr tas nenozīmē, ka mēs laika termiņu dēļ upurēsim savas intereses. Mēs a, uh, gribam panākt a, uh, labu līgumu ar augstu ambīciju latiņu visās tirzniecības un investīciju jomās. Un tas dos skaidru ekonomisku signālu un to, ka ES var panākt ambiciozu mērķu sasniegšanu, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību Eiropas Savienībā. Šajā ziņā Maltas prezidentūra darīs visu iespējamo, lai palīdzētu uh, virzīt sarunas starp ES un Japānu uz priekšu, un, lai panāktu politisko vienošanos par šo nolīgumu, mēs uzsveram, cik svērīga ir efektīva komunikācija ar sabied pilsonisko sabiedrību, biznesa vidi un iesaistītajām pusēm, lai mēs saņemtu nepieciešamo atbalstu. Maltas eh, prezidentūra padomē gādās eh, par diskusiju par to, lai šādi līgumi tiktu virzīti uz priekšu arī ar eh, Tunisiju, Merkosur, ASEAN valstīm un citiem partneriem. Un, um, it īpaši saistībā ar TTIP uh, mūsu nolūks ir 2017. gada pirmajā pusē pārskatīt um, tirzniecības attīstības status, jo pagaidām mēs vēl neesam varējuši vienoties par visaptvarošu, ambiciozu darījumu ar ASV. Kaut arī šīs sarunas ir ārkārtīgi politiski un ekonomiski nozīmīgas. Eiropas Savienība ir gatava atsākt sarunas ar ASV par TTIP noslēgšanu, kad vien ASV būs gatava turpināt starpatlantiskās attiecības. Ir svarīgi arī uzsvērt, ka Eiropas Savienība nesamierināsies ar nelīdzsvarotu tirzniecības nolīgumu ar ASV, tāpat kā ar citām trešām valstīm, ja vien Tas nesniegs labumu ES rūpniecībai un tās pilsoņiem. Maltas prezidentūra strādās arī pie sārunu mandātiem tirzniecības sārunām un atsevišķi spēkā esošu tirzniecības nul nulīgumu modernizēšanai. 2016. gadā padome sagatavoja savus priekšlikumus uh, ES un Turcijas muitas savienības modernizēšanai gatavoja mandātus tirzniecības sarunām ar Austrāliju un Jaunzēlandi, kā arī izstrādāja mandātu sarunām ar Čīli par BTN. Un šis darbs tiks ar, turpināts arī nākamā pusgada laikā Maltas prezidentūras laikā. Mēs nodrošināsim dalībvalstu kontroli padomē, pārbaudot uh, darbības jomu un ietekmes novērtējumu ikvienā no šiem gadījumiem. Brexit jautājums. Tam ir eh, plašāka ietekme nekā tikai tirzniecības attiecības, tāpēc es gribētu pieminēt, ka tiek sagaidīts, ka līdz marta beigām Eiropa apvienotā karaliste iedarbinās 50. pāntu. Un, protams, Arī parlaments uh, ir skaidri norādījis, ka tas uh, pieņems uh, šo notifikāciju. Nu, protams, uh, tas gan ir atkarīgs no apvienotās karalistas iekšējās likumdošanas 2015. gada. 2016. gada decembrī es padomi norādīju, ka Eiropas Savienība ir gatava sarunām, ko līdz apvienotā karalista iedarbinās 50. pāntu, un Kaut arī mēs um, raugāmies um, visi nākotnē, negribētos uh, spekulēt par nākotnes attiecībām ar apvienoto karalistu pagājušajā otrdienā. Premjerministra Terēze Mēja netieši norādīja, kādi ir uh, apvienotās karalistes mērķi, proti, ka tā vēlas atstāt Eiropas Savienības vienoto tirgu, un e ES 27 ir pauduši interesi par to, lai saglabātu ciešas tirzniecības attiecības ar Lielbritāniju. Un ja tiek slēgts brīvās tirzniecības eh, līgums ar Lielbritāniju, tam ir jābūt balstītam uz eh, līdzsvarotām attiecībām, tirzniecības attiecībām. Mēs um, sagaidām, ka padomē tiks noturētas diskusijas un arī diskusijas ar um, parlamentu par būtiskākiem jautājumiem. Maltas eh, prezidentūra īpašu akcentu liks uz tirzniecības um, aizsardzības instrumentu reformu, tajā skaitā to modernizāciju un jaunu antidempinga metodoloģiju, ņemot vērā situācijas attīstību PTO. Pēc trīs gadu ilgām diskusijām padomē par tirzniecības aizsardzības instrumentu modernizāciju Slovākijas prezidentūrai izdevās izkļūt no strupceļa šī priekšlikuma kontekstā, un es gribēju izmantot šo iespēju, lai pateiktos Slovākijas prezidentūrai par tās apņēmību panākt kompromisu, kas beidzot guva vairākumu atbalstu padomē. Padomis nostāja par tirzniecības aizsardzības instrumentu modernizāciju ir panākusi trausla līdzsvaru starp dažādiem viedokļiem dalībvalstīs. Kaut arī diskusija padomē galvenokārt risinājās par ļoti ierobežotu strīdīgu um, jautājums skaitu tīpaši par mazākās nodevas tiesībām. Ir jādomā par to, kā mūsu instrumentus padarīt prognozējumākus, lai tie nāktu par labu operatoriem. Prezidentūra neaizmirsīs MVU īpašo lomu, un tā ir piedāvājis arī papildus apsārumu punktus ar mērķi uzlabot piekļuvu informācijai par antidempinga un antisubsīdiju izmeklēšanām. Uh, Padome un Maltas prezidentūra ir gatava sadarboties ar parlamentu triloga sarunās pēc iespējas ātrāk. Un it īpaši padome augsts novērtē komisijas 9. novembra priekšlikumu jaunai metodoloģijai aprēķināt uh, dempinga cenas uh, situācijās, kur nevalda tirgus noteikumi. Un prezidentūra uh, ārlietu padomē pagājušā gada novembrī prezentēja šī priekšlikuma būtiskākos aspektus. Mēs turpinām darbu pie šī priekšlikuma, lai nodrošinātu to, ka priekšlikums uh, ir neitrāls attiecībā uz valstīm un nepārkāp normas PTO kontekstā, kā arī nodrošina vismaz uh, adekvātu aizsardzības līmeni, kāds tas šobrīd nodrošināts es rūpniecībai. Tad pagājušā gada decembrī protokolā veikt grozījumu attiecībā uz eh, Ķīnas iestāšanos PTO. Ķīna vēl sarunas ar Eiropas Savienību, kas ir pirmais solis PTO strīdu risināšanas procesā. Šeit ir svarīgs laika faktors un saulaicīga agrīna vienošanās starp līdzlikumdevējiem par šo dosie var palīdzēt atrisināt šo strīdu ļoti ātri. Padomi ir sākusi priekšlikuma izpēti, gaida parlamenta viedokli un mēs kā prezidentūra esam apņēmušies skatīt šo dosjē ātri. Mūsu prezidentūra arī e, spriedīs par regulu, kas e, regulē duālas izmantošanas preču eksportu, kas ir svarīgi ne tikai padomē, bet arī parlamentam. Šī regula aktualizēta pēdējo reizi bija 2009. gadā. Šobrīd mēs diskutējam par regulu, apspriežam to, lai sasniegtu vairākus mērķus. Mērķis ir panākt tās īstenošanas kontroli, risināt terorismu problēmas, cilvēktiesību ievērošanas problēmu, kas ne tikai raža, rada bažas e, Eiropas pilsoņiem, bet e, tās ir bažas globālā līmenī. Un e, tur ir vairāki problēma jautājumi, kā piemēram globāli vienotas spēles noteikumu nodrošināšana, administratīvā sloga mazināšana mūsu uzņēmējiem un eh, slogam, eh, to slogu mazināšana, kas gulstās uz MVU. Eh, sarunas norit padomē jau šobrīd, un tur Eiropas parlamentam, kā līdzlikumdevējiem, ir svarīga loma. Maltas prezidentūra būs taisnīgs, godīgs starpnieks darbā pie šī dosijā. Un visbeidzot, horizontālajie jautājumi. Pēc CETA apstiprināšanas procesa un tā kā tiesa visdrīzāk eh, lems pavisam drīz jau par Eiropas Savienības un Singapūras eh, brīvās tirdzniecības nolīgumu parakstīšanu, tad mēs vēlamies konstruktīvi eh, diskutēt par to, kā risināt šos jautājumus, balstoties uz tiesas spriedumu, atzinumu kas visdrīzāk būs martā. Un tad ir nepieciešami tādi līgumi, kur būs gan juridiski visi, visi aspekti ņemt vērā. Un e, ģenerāla advokāts sniedza savu viedoklī par visaptarošu brīvās tirniecības nolīgumu slēgšanu, tīpaši attiecībā uz līgumu ar Singapūru. Un, kā jūs sacījāt, pavasarī šogad būs visdrīzāk tiesas spriedums, un tad balsoties uz šo spriedumu mums ir jāiesaistās diskusijā, lai lemtu par to, kā tālāk rīkoties, lai pabeigtu sarunas. Otrakārt, tikpat svarīgs aspekts komisijai un arī individuālām dalību valstīm ir parādīt, kāds ieguvums ir mūsu uzņēmumiem no brīvās tirniecības nolīgumiem un arī sabiedrībai kopumā. Mums ir daudz labāk jāspēj skaidrot, cik tirzniecība ir nozīmīga Eiropas pilsoņiem. Noslēgumā sacīšu, ka Maltas prezidentūra Eiropas parlamentu uzskata par ciešu partneri tirzniecības jomā, gan attiecībā uz tirzniecības nolīgumiem, gan arī attiecībā uz parlamentu lomu kā līdzlikumdevējiem. devējiem Mēs vēlamies nodrošināt, eh, ka mums ir atvērts eh, komunikācija kanāls ar Eiropas parlamentu. Esam pilnībā apņēmušies īstenot savu mērķi, atrast eh, derīgus risinājumus, kas nāks par labu Eiropas ekonomikai, nodarbinātībai Eiropas Savienībā un pilsoņiem kopumā. Paldies! Paldies, ministra kungs, par šo visaptvarošo un ambiciozo programmu Maltas prezidentūrai. Lai jums veicas! Un tagad dodu vārdu politiskajām grupām. Vispirms Eiropas Tautas partija. Valēzes kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos jautāt par eh, TDI reformu, Tirniecības aizsardzības instrumentu reformu. Tas ir jautājums, kas ir ļoti aktuāls mums Eiropas parlamentā. Esam pieņēmuši rezolūciju pirms trim gadiem, un kopš tā laika nekas nav ticis darīts. Jā, šobrīd esam saņēmuši padomus uh, eh, eh, vispārējo pieeju, bet es vēlētos noskaidrot, kā jūs pārvarēsiet acīm redzamos šķēršļus padomē, lai šī lieta virzītos uz priekšu. Mēs to gaidām jau saistībā ar Ķīnas tirgus ekonomikas statusu jautājumu un vēlamies noskaidrot, Kā jūs plānojat eh, pārvarēt šos šķēršus, kas noteikti būs jums ceļā? Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas man eh, personīgi ir tuvāk, nākamais punkts darba kārtībā ir par Ukrainu. Mēs runāsim par pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešanu attiecībā uz Ukrainu es pārstāvu mūsu komiteju šajā jautājumā. Jautājums tad jums, cik augsti jūsu prioritāšu sadarbi, eh, sarakstā ir Ukrainas jautājums? Paldies! Paldies, sociāldemokrātu grupas vārdā Deivids Mārtins. Paldies, Bent! Eh, sveicu Maltas prezidentūru, prieks redzēt jūs. Vairāk jautājumu Jūs eh, aptvērāt gan es visus no tiem, bet varbūt varat precizēt. Vispirms attiecībā uz Brexit mani interesē, eh, vai padoms nostāja tāda, ka jauns, eh, jauns attiecības, tirzniecības attiecības starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju būs balstoties uz 50. pāntu vai tiks veidots pēc 50. pānta sarunu noslēgšanas, jo šobrīd joprojām vēl nav skaidrs vai tirzniecības pakete ir daļa no vienošanās 50. pānta ietvaros vai ārpus tās risināms. Un saistībā ar to vēl. Apvienotā karaliste līdz šim ir tikai runājusi par tirzniecības līgumu slēgšanu ar pašai, ar tādām valstīm kā Austrālija, ASV un citas. Un eh, pagaidām eh, Lielbritānija nevar parakstīt šīs vienošanās, bet mēs varam vest sarunas un parakstīt kaut ko dienu pēc izstāšanās no Eiropas Savienības. Un Tereza Mei ir sacījusi, ka kamēr eh, Lielbritānija ir ap, Eiropas Savienībā, tā arī izmantos viss pilnvers, kas ir kopā ar šo status. Katrā ziņā mē, Lielbritānija nevarētu apdraudēt Eiropas Savienības sarunvedēju pozīcijas. Un tad eh, ejam prom no Brexit. Jūs vēl pieminējāt eh, citu jautājumu. TPP eh, sabrukšana, kā varētu būt liela iespēja, paskroties uz šīm valstīm. Tikko apstiprinājām vienošanos ar CETA, CETA vienošanos ar Kanādu, un uh, Mēs, jūs, kā jūs minējat, vedam sarunas ar eh, Japānu, Latviju-Amerikas valstīm, vēl vairākām valstīm. Vai TTP, TPP līguma sabrukšana starp eh, ASV un Klusā okeāna valstīm nav labs eh, iespēja brīdis mums, kā Eiropa varētu parādīt, ka tā vēlas daudz vairāk ar šo reģionu strādāt? Varbūt eh, tā ir iespēja virzīt uz priekšu eh, šīs vienošanās daudz ātrāk un straujāk nekā līdz šim. Un, ja martā būs tiesas spriedums, tad cerams Maltas prezidentūrai būs iespējams sūtīt vienošanos ar Singapūru parlamentā uz apstiprināšanu pietiekam ātri. Un, ja mēs ieliekam tur vēl CETA, eh, Singapūru un citu kaut ko tā jūs sasniegtu vairāk eh, savas prezidentūras ietvaros nekā jebkura cita prezidentūra līdz šim. Cerams, ka tas virzīs uz priekšu pie tie eh, pietiekami ātri. Un, skat, protams, redzēs, ko tiesa lems, vai tā piekritīs ģenerāla prokurora spriedumiem. Un visbeidzot, jūs pieminējāt šo tematu Tas mazliet atšķirīgi, varbūt jūs teicat, ka jāiepauzē attiecībā uz eh, savstarpēju vienošanos ar ASV. Tēti, varbūt eh, attiecībā tēza un zaļajiem produktiem. Vai Eiropas Savienībā ir jāturpina šis darbs ar citiem partneriem uz priekšu? Paldies! Liberāļu eh, grupas vārdā Mariķa Šāke. Paldies, paldies, ministra kungs. Daudz kas uh, tika sacīts. Nebija arī neko citu gaidīju. Pat esmu no Nīderlandes un e, skaidrs, ka uh, pārstāvot mazu valsti ir jāuzņemas lieli mērķi, jābūt ambicioziem. Prieks dzirdēt, ka jūsu valdībā ir tik daudz bijuši Eiropas parlamenta deputāti. Un es ceru, ka jūs saprotat, cik svarīgi ir efektīva sadarbības starp valstīm, bet arī starp padomi un parlamentu, it īpaši šajos laikos. Vēlētos dzirdēt mazliet vairāk par to, ko jūs domājat par politisko dinamiku padomē, par pilnvarojumu, skaidru pilnvarojumu saņemšanu sarunām, kā arī apņemšanos sākt jaunas sarunas un kāds ir ambīcija līmenis. Manuprāt, ir ļoti svarīgi ka tiek atrasti jauni veidi, kā iesaistīt eh, cilvēkus, eh, ieinteresētās puses, lai nodrošinātu, kā šī iesaistīšana un leģitimitāte pieaug. Mēs redzam, ka pieaug prasība pēc vairāk informācijas, tiek uzdot vairāk jautājumu, kritiskāks vērtējums no sabiedrības puses. Tāpat jūs pats pieminējāt, eh, cik sarežģītos laikos dzīvojam un eh, it īpaši es to attiecinu uz jauno administrāciju ASV, kas jau ir spērusi drosmīgus soļus, lai mainītu savu tirdzniecības eh, programmu. Un Deivids Martins jau arī jautāja par Brexit, bet mums ir daudzi jautājumi tieši šajā jomā. Būtu labi dzirdēt no jums, Kā jūs saskatāt e, situāciju padomē, gatavību sadarboties un uzņemties e, līderlomu? Jo mēs varam uzsvērt, cik svarīgs šis brīdis, bet nedrīkstam būt arī naivi. Bet, ja mēs to izmantojam prātīgi, tad tā var būt milzīga iespēja uh, Eiropai. Šeit ir jārunā par, sarunām, jārunā par tām sarunām, kas ir ar Japānu, ar Meksiku, ar Merkusūru valstīm mēs varam stiprināt daudzpusējo sistēmu, kas balstās uz noteikumiem, pat ja citas puses izvēlas stāvēt malā. Varbūt jūs varat pastāstīt vairāk par politisko dinamiku, kur novērojat padomā, arī par vienotību, kas ir nepieciešama šajās dienās. Jautājumu par sankciju turpināšanu pret Krieviju, piemēram. Lēmums, kas nav tāds, kuru mēs varbūt vēlamies ļoti, bet dažkārt tas vienkārši ir nepieciešams, un tad rodas jautājumi par vienotību padomē. Kāda ir politiskā dinamika? Papildus daudz minētajiem tas jēva, būtu pat noderīgi dzirdēt, kāda e, ir vienotība e, padomē šajā jautājumā, saliedētība. Jā, paldies! Goe grupa. Helmuts Šolts. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par ļoti visaptarošo ievadu jūsu darba programmai, ko plāno īstenot Maltas prezidentūra. Es konstatēju, ka tirzniecība, kur jūs pieminat, jums ir tāda lepnuma avots, kas aizņem vairākas labs puses jūsu programmā. Maltas prezidentūra vēlas lielā mērā koncentrēties uz drošības aspektiem, uz jautājumu, kā nodrošināt drošību visos aspektos, kā tas ietekmēs e, iedzīvotājus visās dalību valstīs. Un tā kā jūs esat noslēdzošā šī trio prezidentūra, Mēs jau daudz aspektus esam diskutējuši ar šī trio iepriekšējām divām prezidentūrām. Tad mēs redzam, ka šobrīd ir jādomā, kā starptautiskā tirzniecība, starptautiskā komercpolitika varbūt ir jāpārveido, ņemot vērā tos izaicinājumus, kas būs ar eh, jaunā ASV prezidenta Trumena sakrunātājs un labo sev Trumpa eh, stāšanos amatā. TTIP jūsu programmā nav pieminēta. Vai tas ir atspoguļojums objektīviem apstākļiem, ka jūs saprotat, ka tur nav iespējams turpināt sarunas? ar ASV. Un vai arī tā ir savā ziņā arī atzīšana, ka šādas sarunas ir izgāzušās. Un tas man noved pie vēl viena jautājuma. Maltas prezidentūra centīsies eh, komisiju un padomi apspriest to, kā risināt eh, jautājums, kas izriet no tiesas sprieduma Singapūras līguma lietā. Varbūt jūs varat specifiskāk mazliet pastāstīt sīkāk par to. Es jau redzu priekšsēdētāju vicināto āmuriņas, tad eh, centīšos nobeigt savus izteikumus. Kā jūs panāksiet to, ka visi pilnvarojumi, ko mandāti, kurus saņemsiet, būs caurskatāmīgi, lai cilvēks saprastu, kādas sarunas mēs vedam, kā interesēs un ar kādu mērķi, jo tas ir viens no priekšnosacījumiem, kā mēs varam virzīties uz priekšu konstruktīvā veidā, veidojot eh, un vedot eh, tirzniecības sarunas. Un tālāk FDD grupas vārdā Borelli kungs. Paldies priekšsēdētāji, ministra kungs. Kā referents par muitas savienības modernizēšanu un tirdzniecības attiecību ar Turciju uzlabošanu, vēlos minēt trīs jautājumus. Šī temata sarežģītība, ņemot vērā arī institucionālo un politisko situāciju Turcijā, ir skaidra mums visiem. Komisija jau ir pieņēmusi ierosināto mandātu, un parlaments vispārīgajos jautājumos ir spēlējis svarīgu lomu attiecībās ar Turciju. Uz šī fona Eiropas Savienībai ir jābūt vienotai savā rīcībā, lai eh, būtu maksimāla ietekme. Un tas var notikt tikai, tādēļ, eh, tā, tikai tad, ja mēs ieklausīsimies viens otrā. Esmu pārliecināts, ka runāja arī kolēģi vārdā, aicinot nor, eh, informēt padomi, pagaidīt rezolūcijas pieņemšanu parlamentā pirms noslēgt um, darbu pie mandāta šāda pieeja no padomas parādītu lielisku pieeju sadarbībā ar parlamentu. Paldies, un pēdējais, bet nemazāk svarīgais runātājs ir Kelīkungs. Paldies, priekšsarētāji. Paldies ministram par ļoti skaidro uh, izklāstu par to, uh, Eh, ko Maltu prezidentūras ietvaros vēlas sasniegt. Es pats esmu no mazas valsts. Es labi zinu, ka prezidentūras ietvaros eh, var sasniegt daudz ko. Un eh, plenāra sesijā pagājušajā nedēļā premjerministrs un skalēja arī ļoti iedvesmošu runu izteica. Tika sacīts, ka viens no mērķiem būs eh, padarīt eh, Eiropas iedzīvotājiem saprotamāku to, kas ir um, saistīts ar tirdzniecības nolīgumiem. Tas nāk tieši laikā. Mēs redzam, kā pieaug kustība pret brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Ir tīpaši mēdījos. Un daudz cilvēki tagad sāk domāt, ka brīvā tirdzniecība liks viņiem zaudēt darbu, darba vietas, nevis iegūt jaunas darba vietas un par to turpinās debats, ka ir nepieciešama vairāk faktu. Un šiem faktiem ir jānonāk līdz iedzīvotājiem. To es atzinīgi vērtēju. Tāpat premjerministrs sacīja, ka būs eh, jauni mandāti brīvās tirniecības nolīgumu noslēgšanai, un tas, ko Mārtiņa kungs norādīja, tās var būt par jaunām iespējām, ņemot vērā, ka jaunais ASV prezidents ir apturējis TPP līgumu. Tas, tas man likās ļoti prātīgi, ko Mārtiņa kungs sacīja. Kas attiecas uz TTIP līgumu? Atkal ņemot vērā, ko ir sacījis jaunais ASV prezidents, mums prātīgāk būtu uh, to atlikt uz pēc Trumpa ēru Varbūt mums ir jāuzņemas iniciatīva un jāsaka, jā, mēs cienam jūsu viedokli, mums ir arī citas lietas darāmas citās pasaules vietās. Un uz brīdi apturam, protams, to ne jau uz mūžu. Un visbeidzot, vēlējos eh, arī norādīt, ka es ļoti atzīmīgi vērtētu, ja izdotos pabeigt sarunas ar Vietnamu un Singapūru. Tas tiešām būtu liels sasniegums mazajai Maltas prezidentūrai. Paldies! Jā, paldies! Kelī kungs un ministra kungs lūdzu vārds jums. Thanks, Bernd. Um, I... Paldies! Es varēšu atbildēt uh, tādos blokos uz visiem jautājumiem un runām. Un iesākumā gribu teikt, ka ir ļoti svarīgi koncentrēties uz to, ka Maltas prezidentūra uzskata, ka tirniecības darbkārtība ir ļoti svarīga, bet um, šī darba mērķis ir jaunas darba vietas, kvalitatīvas darba vietas un ekonomiskā izaugsme. Tas viss, kas nedarbosies uh, paralēli, uh, šādai dinamikai. Tas eh, nav vajadzīgs, jo tas ir mūsu gala mērķis. Mēs gribam celt dzīves līmeni, mēs gribam izdarīt tā, lai būtu labāka dzīves kvalitāte mūsu iedzīvotājiem. Un tāpēc ir saprotams, ka mums dažos gadījumos nāksies gaidīt eh, uz rīcību no trešajām pusēm vai arī no kādiem citiem dalībniekiem, kā piemēram mēs tagad arī gaidam uz Eiropas parlamentu, jo tas izskata sita nolīgumu. <clears throat> Un um, šis balsojums šorīt no rīta šajā komitejā ir jau labs signāls, šeit ir cerības. Uh, arī uz pozitīvu iznākumu plenārsēdes balsojumā. Tomēr nevienmēr šie signāli, kas nāk no trešajām valstīm, tiešām ir pozitīvi un turpinās, piemēram, tīrību gadījumā tā tas bija, <clears throat> un arī daudzos citos gadījumos. Māca prezidentūra uzskata, ka mm, tirzniecības eh, politika nav bez nosacījumiem, ka modernās eh, politikas ir domātas tā, lai tās būtu tādas, kas nosargā Eiropas standarts. Šie nolīgumi ir rezultējušies eh, no daudzu gada darba, ko veikusi komisija, konsultēties ar visiem iesaistītajiem, ņemot vērā dažādus atzinumus un arī ziņojumus, kurus eh, rakstīs ir Eiropas parlaments. Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt šo papildinošo efektu starp eh, Eiropas parlamentu un padomi, un tādā veidā tiek nodrošināts, ka ambiciozs tirniecības eh, politika nav eh, realizēta uz mūsu augsto standartu rēķina. Mēs eh, esam izvērtējuši arī komisijas paziņojumu tirsniecība visiem, un arī tādā virzībā mēs gribam strādāt, un arī padomu apstiprināju šo dokumentu. Valences kungs eh, runāja par TDI, Ķīnu un Ukrainu. Es uzskatu, ka pēc triju gadu ilgajām diskusijām padome par Eiropas tirsniecības aizsardzības instrumentu eh, modernizāciju, Un es eh, jau arī to teicu savā ievadrunā, ka Slovākijas prezidentūra būtiski pavirzīja šo dosie. Un savā modernizācijas centienā padomu cenšas nodrošināt tādu delikātu līdzsvaru starp dažādiem viedokļiem, ko pauž dalībvalsts. Un mēs nedrīkstam arī aizmirst, ka ir paus arī plašs atbalsts ļoti svarīgās uh, tēmās, un tas eh, arī padara šos instrumentus daudz labākus un izdevīgākus mūsu operatoriem. Padome un Maltas prezidentūra ir gatava sadarboties ar Eiropas parlamentu. Mēs esam gatavi darboties trialogu formā, darīt to pēc iespējas drīzāk. Un runājot par jauno dempingu kalkulāciju un Ķīnas MS arī padome atbalsta šo jauno metodoloģiju un padomes prezentācija ir uh, tāda, ka ir uh, šeit jaunajā metodoloģijā paši svarīgākie aspekti ietverti, arī ir neutralitātes princips saskaņa ar PTO principu. Uh, Un šis priekšlikums arī atspogļo to, kas ir noticis pagājušā gada decembrī. Ķīna ir lūgusi konsultēšanos ar Eiropas Savienību, tas ir pirmais solis, un padome jau ir sākusi pētīt um, šo priekšlikumu, un mēs esam gatavi arī uzklausīt parlamenta viedokli. Es jau teicu, ka mēs uh, arī šajā komitejā notikušo pirmo viedokļu apmaiņu augsti vērtējam, un prezidentūra turpinās ātri virzīt šo dosie, un, kā jūs sakat, laikam ir liela nosīme, jo Ķīna aiz ASV ir otrais lielākais tirzniecības partners Eiropas Savienībai. Un tāpēc mm, tas nozīmē, ka visām dalībvalstīm ir ļoti cieši ekonomiskie sakari ar Ķīnu Un tagad šī jaunā dempinga kalkulācija metodoloģija. Šis eh, priekšlikums ir ar līdzsvara elementu un eh, ir nepieciešams eh, nostiprināt mūsu pozīcijas, kā arī nodrošināties pret negodīgu konkurenci. Singapūra arī attiecībā uz šo valsti mēs gaidam notikumus, mēs eh, ar sajūsmu uzņēmām spriedumu. Un padome vienmēr ir teikusi, ka eh, šeit ir šī dalītā kompetence attiecībā uz visaptvarošiem tirzniecības nolīgumiem un tā rezultātā. Ir tagad jāparaksta šos līgumus kā jaukta tipa Eh, nolīgums, bet tagad eh, Malta grib konstruktīvi pulcināt kopā visus ieinteresētos un meklēt risinājumus kopā ar visiem ieinteresētajiem, kā šos nolīgumus par izniecību noslēgt, lai būtu mazāk šķēršļi. Uh, jo vairāk mēs esam saprotami, jo stabilāka ir mūsu tirzniecības politika. No mūsu perspektīvas mēs esam maza valsts, varbūt mūsu tirzniecības politika noris vieglāk, bet tagad mēs esam prezidentūras krēslā un mums ir jārunā. Uh, Eh, visu dalībvalstu vārdā, un mēs dodam arī komisijai mandātu, kas ved tālāk sarunas ar trešajām valstīm. David, jūs kaut ko runājāt par Brexitu un 50. pāntu. Es varbūt beigās par to, bet eh, te TTIP eh, nav realizējies. Austrālija, Jaunzēlande ir jau pauduši savu viedokli, ka būs tagad 12 mīnus 1 bet mēs zinām, ka Trumps ir parakstījis arī kādus dekrētus. Un eh, varbūt neanalizējot, vai šeit ir kāda ķībele, vai tā ir industriālā ekonomika, mums ir jābūt gataviem un tāpēc es eh, piekrītu Šolcam un Šāks kundzei. Jāskatās uz to kā uz iespēju. Tā tiešām mums Eiropas Savienībā ir iespēja. Mēs varam tālāk pavirzīt sarunas ar trešajām valstīm. Tas šeit kaut vai tāds piemērs kā Japāna. Japāna ir vedusi sarunas ar ASV jau, jau sešus gadus Jūs varat iedomāties eh, to milzīgo skaitu likumdošanas priekšlikumu eh, pa šo laiku, vai viņi gribēs tagad gaidīt un mainīt un grozīt kaut ko likumdošanā saskaņā ar saviem likumiem. Ja mums Eiropas Savienībā tā ir priekšrocība, mēs uh, varam mēģināt pātrināt šīs sarunas. Meksika ir vēl viena valsts, kas jau dubulti cietusi no Trumpa administrācijas. Te ir perspektīva, kas ir skārusi negatīvi, un arī naftas, nafta organizācijas perspektīva. Un um, te arī ir nepieciešama tāda domāšana no mūsu puses. Ega un Teza politiskā ietekme. Eh, prezidentūra uzskata, ka ir jāturpina aktualizēt šo informāciju, visi AGA dalībvalstis sniedz aktuālo informāciju, un Eiropas Savienībai ir tikai daži tādi sarežģītāki momenti salīdzinot ar visiem pārējiem, eh, un tikai daži sarežģīti momenti. Viens moments ir divriteņi un es ir piekritusi jau atcelt atsevišķus tarifus atsevišķām sensitīvām precēm, un mēs arī gribam strādāt tā, lai mēs varētu vienoties tā, ka visiem ir labi. Tas, eh, tas ir arī ļoti svarīgs instruments, ļoti svarīgs nolīgums nākotnē par pakalpojumiem. Eh, tas saistās PTO gads nolīgumu kam jau ir 20 vai vairāk gadu, un tad šis jaunais pakalpojumu līgums arī 21. gadsimtā stimulēs eh, pakalpojumu plūsmu, un ja, ja šeit šis līgums aizstās gads, tad jādomā par substanci. Un Eiropas Savienībai noteikti ir jādomā, kā nosargāt savas intereses. Tirzniecība un attīstība bija vēl viena tēma, kas šeit ieskanējās. Un Maltas prezidentūras laikā mēs arī strādāsim ar tirzniecības un attīstības dažiem aspektiem. Mums ir GSP preferenču sistēmu jāpārskata. Mēs gribam redzēt arī progresu ekonomiskās partnerības līgumu jomā MC11 ir arī ar saviem uzdevumiem un aspektiem, kas ir saistīti ar attīstību un tirzniecību. Un mums ir atkal jāvērš, jāizvērš šī diskusija, kāda veida tirzniecība varētu veicināt attīstību tā, lai ir darba vietas, lai ir nodarbinātība, statistiskā tirniecība rada iespējas Eiropas uzņēmumiem, un tas noved pie jaunām darba vietām, pie augstāka līmeņa darba vietām. Uh, mūsu Eiropas pilsoņiem. Šeit ir nepieciešami arī citi pasākumi, kas notiek līdztekus, kas ir e, tā kā pavadošie, e, lai mēs varētu tiešām reducēt vi visas, e, visus trūkumus, uh, izglītība, inovācijas, zinātne, tie tie sektori, kas mums ir nepieciešami, lai tādi būtu attīstīti mūsu dalībvalstīs, tad, kad mēs runājam par brīvo preču apriti un mūsu tirzniecības politika atspoguļo mūsu vērtības. Mums ir veselība, civiltiesības, darba tiesības, vides jautājumi, lauksaimniecības ražošana, tas viss ir jāņem vērā. Es domāju, ka arī Brexits ir īpaši svarīgs šeit. Dēvid, tu man pastāstīsi un iemācīsi, ka ir komerci politika kopīga, ir sadarbība un tad ir arī saistības, kas izriet no mūsu līgumiem. Premjerministra Meija brauks uz ASV, uz Ķīnu un notiek eh, arī diskusijas ar eh, starp ārlietu ministri, bet eh, joprojām mēs arī esam tādā sarunu fāzē ar visiem šiem cilvēkiem. Es runāju ļoti godīgi un atklāti, es balstos uz faktiem un stāstu to, kas notiek faktiski. Tāpēc es pieņemu, ka tik līdz būs tāds risinājums uh, un tiks aktivizēts 50. pants, tad mēs arī varēsim pieslīpēt mūsu pozīciju to, kas būs vajadzīga sarunu vešanai. Un visbeidzot. Oh, Turkey. Yeah. Um, Turkey, I think, uh, Vietnam, we have to wait for, for the, for the... Un Turcija. Arī šeit mums ir jāgaida Eh, tiesas spriedums, eh, kas eh, laikam būs pavasarī. Te vēl ir arī citi jautājumi, parametri un arī mandāts vai šī komiteja vai tirsniecības vai, vai padome. Un um, tas arī tiks skatīts attiecīgi. Tad tiks radīts līdzsvars starp brīvās tirzniecības vērtībām, un mēs ļoti ticam brīvai tirzniecībai, tirzniecības politika tiek līdzsvarota un tai pretī kā līdzsvars stāv cilvēktiesība aizsardzība, pamatiesība aizsardzība. Paldies! Liels paldies vēlreiz, ministra kungs! Un mēs esam jūsu pusē. Es esam gatavi kopā ar jums risināt šos visus ļoti daudzos izaicinājumus. Jūs varat noteikti paļauties uz mūsu atbalstu, strādāsim kopā un virzīsim Eiropu uz priekšu. Paldies! Good, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir zu. Labi, dārgie kolēģi, pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, pie 25. pagaidu autonomo tirzniecības pasākumu ieviešana attiecībā uz Ukrainu. Un te es uzreiz došu vārdu Valences kungam, lai viņš paskaidrotu savu atzinumu. Paldies! 29. septembrī Eiropas komisija Eh, publicēja priekšlikumu par pagaida autonomiem tirdzniecības akumiem attiecībā uz Ukrainu. Tie papildina eksistējušas eh, normas, eh, kas pieejams saskaņā ar asociācijas nolīgumu. E, šie pasākumi ir asimetriski, ir vēlēšanās stiprināt Ukrainas ekonomiku un arī atbalstīt šīs valsts pārēju uz funkcionēšu tirgus ekonomiku pasākumi tiek eh, sniegti nulles tarifu kvotu veidā. Um, tas ir attiecībā uz pielikumā pirmajā un otrajā minētajiem produktiem. Tas ir līdztekus eh, profesionālajai tarifu kvotai, kas ir asociācijas līguma un arī arī daļēja vai pilnīga tarifa atcelšana attiecībā uz eh, produktiem trešajā pielikumā. Runājot par pirmo un otro pielikumu, tur ir lauksaimniecības produkti, Ir piemēram auzas e, mieži, kvieši un arī medus un tomāti un tā tālāk, tā tālāk. Un trešajā ir minerāli mēsli, e, amonijas sulfāts, e, natrija savienojumi un arī alumīnija rūpniecībai nepieciešamās ķimikālijas. Runājot par manu ziņojumu, es mm, papildināju to ar izcelsmes noteikumiem, arī tiešās transportēšanas noteikumu, arī teritoriālā integritāte, arī mm, tirzniecības barjeru kondicionalitāte, tirgus robežu regulējums un arī balsošanas vairākums un aizsardzības klauzulas. Par pielikumu grozījumu. Es uzskatu, ka eh, kukurūza un kvieši jāsvītro, un amonisulfāts un amoninitrāts arī būtu jāsvītro ārā. Eh, tad eh, es šajā failā cenšos ar jums sadarboties, sūtīju informāciju arī politiskām grupām. Mums ir arī agrikomitejas atzinums un es ļoti uzmanīgi ieklausījos viņu teiktajā. Mums ir jāapturprātā, ka pagājušajā gadā bija grūtības Eiropas lauksaimniekiem graudu sektors bija eh, cietis, ražas bija zemes, kritums pat 20% Francijā, Vācijā un 3% Bulgārijā, Rumānijā. Un tāpat laikā bija pilnīgi pretē situācija, arī rekorda augstas ražas citās pasaules valstīs, piemēram, ASV, Kanāda, Brazīlija un Argentīna, tur bija ļoti laba raža. Un šis fenomens arī atspoguļojas grozījumos, ko piedāvāja Un vēl statistika rāda, ka eksporta kapacitāte tieši attiecībā uz šim precēm ir ļoti būtiska, tāpēc eh, papildu atbalsts eh, nedos eh, papildu stimulu eksporta diversifikācijas joma par grozījumu. Amonijas sulfātu svītrotes piedāvāju. Es uzskatu, ka tas ir blakus produkts kuprolaktuma varu savienojumu blakus produktu. Un e, šeit ir e, esošā kapacitāte, un tāpēc arī pieprasījums. E, un tāpēc tirgu ir kropļot šis pieprasījums, un līdz ar to šis produkts ir ļoti sensitīvs. Un tālāk es eh, gribu amonija nitrātu, kā minerālvielas um, produktus vītrot, bet tas ir saistīts ar amonija nitrātu, kas ir delikāts produkts e eh, ES industrija. To aizsargā antidempinga nodevas. Eh, gadījumā, ja kustība ir imports no Krievijas, tad vēl ir vēsturiski dati, ka tarifa apjoms tirdzniecībā ar Krieviju varētu novest pie tā, ka tiek izvairās no nodevs maksāšanas. Uh, Ukrainā tagad ir grūtības sakarā ar to, ka notiek militārais konflikts, tik zaudēts arī teritorijas, un viņi arī ievieš ļoti plašas reformas. Es centos to paturēt prātā, lai atcerētos to, cik svarīgi mums ir palīdzēt Ukrainai uh, atbalstīt ekonomisko izaugsmu šai valstī, streim, eh, stiprināt MVU un arī aizsargāt eh, šos delikātos produktus, kas ir svarīgi ēs ražotājiem. Um, tādā veidā, ņemot vērā visus šos nosacījumus, bija grūti atrast vajadzīgo līdzsvaru. Termiņš grozījumiem ir 1 februārs, tā, tas ir par mūsu komiteju, un eh, atzinums agri komiteja eh, arī skatīts būs, tas ir 3. janvārs, tur šis termiņš grozījuma iesniegšanai. Un es aicinātu iesniegt eh, grozījumus gan mūsu komitejā, gan arī agri komitejā. Un mm, balsojums mūsu komitejā paredzēts mārtā un plenārs sēde balsojums aprīlī. Paldies! Thanks a lot. Liels paldies! Ēnu referenti. Dēvids aizstās Maritu. Jā, Maritas vārdā. Viņa teica, ka pēdējo reizi, kad mēs apspriedām šo jautājumu komitejā, mēs principā novērtējām pozitīvi to, ka Ukrainai tiek piešķirtas jaunas autonomās tirzniecības koncesijas, lai veicinātu Ukrainas ekonomikas izaugsmu. Šobrīd mēs esam pozitīvi noskaņoti, ņemot vērā to, ka S&D grupai ir ārkārtīgi būtiski, lai Ukraina pildītu visas asociācijas nolīguma nu, noteikumus un turpinātu cīņu pret korupciju. Tāpēc mēs augstu novērtējam šo priekšlikumu izvirzot par priekšnoteikumiem demokrātiju, pamatiesības un tiesiskumu. Ir ārkārtīgi būtiski, lai Ukraina uzrādītu reālu progresu institucionālajās reformās, ņemot vērā decembra mēnesī publicēto Eiropas revīzijas palātas atzinumu. Mēs jau saskaņā ar iepriekšējām diskusijām norādījām, vēlamies nodrošināt, lai no piedāvātajiem pasākumiem labumu gūtu iedzīvotāji un MVU, nevis lielie oligarhi. Tāpēc mēs augstu novērtējam to, ka referents var ņemt vērā. Mēs uh, uzklausot uh, S un D kolēģu ieteikumus agrikomitejā mēģināsim panākt labāko uh, līdzsvaru starp uh, nepieciešamo izaugsmu Ukrainas ekonomikā, vienlaikus nodrošinot, ka šis priekšlikums neskar jutīgos uh, nozara tirgus Eiropas Savienībā un ir ārkārtīgi problemātiski, ka nav vei, komisija nav veikusi pilnu ietekmes izvērtējumu. Tādējādi ir grūti novērtēt, vai autonomās tirzniecības kvotas piešķiršana kādam konkrētam produktam varētu ietekmēt iekšējo tirgu referenta ziņojuma protektā mēs redzam, ka atsevišķiem pasākumiem ir iespējams uh, apstrīda, uzbrukt uh, vai apstrīdēt tos, bet uh, nu, kaut arī mēs atzīstam, ka Donbasā notiek militāras darbības, uh, mēs vienmēr esam atbalstījuši Ukrainas teritoriālo integritāti un uzskatām, ka šie vēstījumi varētu būt uh, sarežģīti. Un tādējādi mēs varbūt uh, apdraudam to, ka Ukraina tiek atzīta tās starptautiskajās robežās. Uh, mēs uh, esam mazāk skeptiski nedaudz par mēslošanas līdzekļiem. Ir jāpiekrīt referentam, ka aizsardzības klauzulas uh, praksē ir gan liederīgas, gan noderīgas. Pateicamies uh, referentam par viņa uh, sadarbību, konstruktīvo pieeju un uh, gādāsim arī paši par savu grozījumu iesniegšanu. Paldies, priekšsādātāji! Šis dokuments paredz Ukrainai tirzniecības privilēģijas, kas izriet no asociācijas nolīguma kas tika parakstīts 2014. gada maijā. Es piekrītu referentam, ka papildus priekšrocības Ukrainai varētu palīdzēt eh, šai valstī atjaunot ekonomiku un pārorientēt tirgus uz Eiropas Savienību. Man ir arī pāris komentāru par referenta sagatavotajiem grozījumiem. ECR aizstāv tādu pasākumu atbalstu, kas vērsti uz ierobežojumiem. Mēs te runājam par 8 un 9 grozījumu, par rūpniecības aizsardzību. Arī 10. grozījums ir ārkārtīgi būtisks, jo tas skar Eiropas MVU intereses. Mēs piekrītam arī citiem uh, referenta grozījumiem 12 un 13, jo statistika uzrāda, ka Ukrainai tādos preču tirgos kā labība ir milzīgas eksporta iespējas, un tāpēc tai nav nepieciešama papildus ES palīdzība. Papildu tirzniecības privilēģijas e, te neko nepalīdzēs, drīzāk tās varētu kaitēt lauksaimniecības nozarei daudzās ES dalībvalstīs. To pierāda arī pagājušā gada statistikas dati. Uh, Es gribēju arī uzsvērt, ka ES svarīgākais mērķis arī nākotnē ir asociācijas uh, līguma īstenošana. Ir labāk jāorganizē tirgus ekonomika Ukrainā un labāk uh, jāsasaista tā ar ES tirgu. Tāpēc ECR frakcija atbalsta šo ziņojumu, protams, uh, ņemot vērā mūsu minētos komentārus liberāļu vārdā neviens, tad guve vārdā Helmuts Šalts. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju pateikties referentam par teksta projektu, arī mēs paužam tam atbalstu, jo mēs redzam, ka viņš vismaz ir mēģinājis pieminēt uh, ar kritisku aci sociālo un ekonomisko attīstību Ukrainā. Mēs to vairāk kārt šajā komitejā esam apsprieduši, un mēs atbalstām konkrētu palīdzību finanšu veidolā, lai attīstītu šo valsti, un tam ir jāsniedz ieguldījums ilgtspējīgā, pastāvīgā Ukrainas attīstībā, gan ekonomiski, gan sociāli, gan citās jomās. Un tas mums ir jāsasaista ar atzinumiem, kas ir pausti revīzijas palātas ziņojumā, jo tur ir teikts, ka mēs īsti nesam pārliecināti, ka palīdzībā izmaksātā nauda tiešām ir palīdzējusi īstenot mūsu galvenos mērķus, tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāpalīdz eh, stiprināt ES un Ukrainas sadarbību, lai cīnītos pret korupciju, krāpšanu un tam līdzīgi. un ka šo palīdzību nevajag attiecināt uz produktiem, kas uh, nepiedar pie Ukrainas teritorijas, bet uh, raugoties uz nesenajām diskusijām par Ukrainas oligarhiem, nākas konstatēt, ka tie meklē jaunu pieeju tam, kā sākt jaunas sarunas par Ukrainas konstitūciju un kā Ukraina varētu atkāpties no Minskas deklarācijas saistībām. Like Atsevišķi lauksaimniecības produkti Ukrainā, piemēram, olu ražošana un kukurūzas ražošana, ir eh, konkurē ar Eiropas lauksaimniekiem, un te mums ir jāraugās vai papildu tirzniecības attīstība ar Ukrainu ir Eiropas Savienības interesēs. Es te runēju konkrēti par lauksaimniecisko ražošanu. Varbūt uh, tiešām te ir jāpapēta detaļas. Es ceru, ka tiks sagatavoti atsevišķi grozījumi, kas palīdzēs uzlabot uh, ziņojumu un sniegt savu ieguldījumu Ukrainas uh, patstāvīgā attīstībā. Jautājums, kundze. Paldies, priekš Hautels kundze. Paldies, šis parlaments ar ļoti lielu vairākumu atbalstīja Ukrainas uh, asociācijas nolīguma parakstīšanu tajā skaitā dziļu un visaptvarošu tirzniecības līgumu, un tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs palīdzētu Ukrainai tās smagajā ekonomiskajā un politiskajā situācijā, kur tā šobrīd piedzīvo. Es gribēju arī pievērst jūs uzmanību tam, ka Eiropas Savienība iegulda lielus līdzekļus, lai attīstītu tiesiskumu un pamatiesību ievērošanu Ukrainā, un šobrīd, manuprāt, galvenā problēma ir ģenerāla prokuratūras neatkarība, kas ir šķērslis, lai apkarotu augsta līmeņa korupciju, un ir tikai pamatoti, ka mēs um, pievēršam uzmanību korupcijai šajā kontekstā. Tomēr es būtu skeptiski noskaņota, ja mēs izslēdzam no um, uh, preferenciālo produktu saraksta tādus uh, produktus kā kukurūza, jo tie ir ļoti būtiski Ukrainai. Un, un ja mēs to izdarām, tad šai regulē vairs nav nekādas jēgas. Un mēs vairs arī nenodrošinām atbilstību komisijas izvirzītajiem mērķiem. Uh, Mums ir jādara viss, lai mēs kompensētu Ukrainas tirzniecības uh, apjomu ar Krieviju sarikumu, sarukumu, jo tas ir ļoti politiski svarīgi. Un vēl viena lieta, ko es gribēju apspriest, kāpēc uh, gan aizsardzības klauzulai būtu jāsamazina vairākums uh, padomē, lai atjaunotu muitas tarifu ieviešanu. Ja mēs to salīdzinām ar uh, padziļinātu un visaptvarošo brīvās tirzniecības eh, nolīgumu ar Moldovu, tad tur ir nepieciešams šāds vairākums. Un kāpēc mēs te radām šādu asimetriskumu? Par to es esmu ļoti skeptiski noskaņota. Un visbeidzot, referents teica, ka ir jānodrošina, ka šie ražojumi uh, nenāk no teritorijām, kas vairs nav Ukrainas valdības suverēnajā kontrolē, proti Krima un um, Luhanskas un uh, Doņetskas reģioni, jeb Donbas. Bet kāpēc mēs to piedāvājam? Mēs piedāvājam ko tādu, kas uh, tiesiski nav piemērojams un uh, Es eh, te piekritīšu savam kolēģim Mārtiņam, kurš eh, varbūt atšķirīgu iemeslu dēļ ir noskaņots skeptiski, bet mēs vienmēr esam atbalstījuši Eiropas Savienībā Ukrainas teritori teritoriālo uh, nedalāmību. Šustērkungs, es gribēju pateikties referentam par viņa teksta projektu, bet man faktiski ir vairāk jautājumu komisijai. Gribētu saprast, uz kāda pamata šie priekšlikumi top. Es saprotu, ka pēdējais no, ietekmes novērtējums ir veikts 2007. gadā, ilgu laiku pirms sākās konflikts, kad um, tika gatavots uh, asociācijas nolīgums, tad, manuprāt, šāds izvērtējums par to, vai līdzšinēji pasākumi ir uh, nostrādājuši, kur ir problēmas, nav veikts. Un es labprāt uh, gribēju uzdot jautājumu, kāpēc komisija piedāvā tieši šos produktus? Ko jūs sagaidāt? Ja labvēlīgais režīms tiks attiecināts uz šiem produktiem un nevis citiem. Uh, kā šie pasākumi ietekmēs situāciju reģionā un kā tas ietekmēs atsevišķas iedzīvotāju grupas vai uzņēmumus, vai tiešām no tā labumu gūs uh, plašāks iedzīvotājs lānis, vai arī mm, tā ir uh, subsīdija atsevišķiem oligarhiem. Un pēdējais jautājums. Lēmumiem parasti ir jābalstās uz uh, saprātīgu datu analīzi, un, manuprāt, tāda nav veikta. Ir nepieciešami aktualizēti dati vai aplēses par to, kas tieši tur būtu noderīgs, jo es domāju, ka mēs visi esam vienisprātis par to, ka mēs vēlamies atbalstīt šo procesu, tāpēc jautāju komisijai, kad būs pieejami aktualizētie dāti, lai mēs nebakstītos apkārt pa tumsu, bet gan balstītos uz faktiem un varētu konkrēti pateikt, ka kādas pasākumas mēs vēlamies um, turpināt, uh, pastiprināt vai labot. Komisija, kurš izteiksies jūsu vārdā? Neviens? Paldies priekšsādātājiem. Eva Simolica. Es gribēju pateikties visiem deputātiem un intersekretariātam par komentāru un jautājumu sniegšanu rakstveidā. Kaut arī tas uh, varbūt nevienmēr bija formāli. Īsumā es gribēju jūs uh, informēt par šo tēmu, jo te, manuprāt, ir vairāki ļoti būtiski elementi, un tad es pievērsīšos referenta sagatavotajiem grozījumiem, arī mēģināšu paskaidrot, kāda ir mūsu nostāja. Gribēju atgādināt, ka komisāre Malstrēma šo jautājumu skatīja vēstulē, kuru nosūtīja Inta priekšsādātājiem 2016. gada novembrī, un sākumā gribēju atgādināt viņas galveno vēstījumu lai skaidrotu šī priekšlikuma priekšēsturi. Pirmkārt, piedāvātā regula par tirzniecības koncesijām ir vērstos to, lai uzlabotu Ukrainas ražotāju piekļuvi tirgumu 23 rūpniecisko ražojumu pozīcijās un 83 um, lauksaimniecības uh, produktu pozīcijās, kur mums ir tārifu kvotas. Te netiek ietverti papildu produkti, bet uh, gan tikai tādi, kuri jau ir iekļauti dziļajā un visaptvarošajā tirzniecības nolīgumā. Mēs uh, piedāvājam stiprināt uh, ATM priekšlikumu, VSP sistēmu, uh, kuru Ukraina varēja izmantot līdz šī gada beigām, jo 2018. gada beigās Ukrainai būs mazāk labvēlīgi tirzniecības nosacījumi, un tāpēc mēs rūpniecisko ražojumu produktu sarakstā ietvērām arī pigmentus, stieņus, vāra, stieples un līdzīgus produktus. Uh, Eiropas komisijas iniciatīva ir jāvērtē kā atbalsts Ukrainai, kura ir saskārusies ar bezprecedenta situāciju, uzsākot reformas pēc asociācijas nolīguma spēkā stāšanās un pēc dziļā un visaptverošā brīvās tirzniecības uh, nolīguma spēkā stāšanās, kas provizoriski sāka, uh, tika sākt piemērots pagājušā gada februārī. Ukraina ir uzsākusi dziļu reformu procesu un saskaras ar sarežģītu ekonomisko un politisko situāciju, kuru var raksturot ar eh, Krievijas noteiktiem tirzniecības ierobežojumiem, jo zinām, ka ir noteikts pārtikas produktu embargo uz Krieviju, ir svītrotas eh, koncesijas, ir noteikti tranzīta ierobežojumi Ukrainas eh, produktu eksportam uz Centrālā Aziju. Un uh, Ukraina saskarās arī ar militāru konfliktu, kur ir izprovocējusi Krievija Ukrainas austrumos, un tas ir novedis pie 10% IKP samazinājuma 2015. gadā. Papildus tam ir arī nelabvēlīga um, ekonomiskā situācija šajā reģionā, zemes produktu cenas un lēna ekonomiskā izaugsme attīstības valstīs. Mēs apzināmies, ka Ukrainas centieni reforma īstenošanai kopš traģiskajiem Maidāna notikumiem 2014. gadā ir eh, ļoti smagi. Un kaut arī progress eh, atsevišķās jomās eh, varētu būt ātrāks, piemēram, makroekonomikas stabilizācijā, banku reformās, uh, gāzes tirgus reformās, politikas, eh, policijas un publisko iepirkumu jomā ir veikti arī izšķirīgi sūļi korupcijas apkarošanā, kaut arī, kā pieminēja viens deputāts, eh, ir jāpanāk labāks progress eh, konkrētu rezultātu sasniegšanā. Uh, 2016. gada decembrī tika publicēts ziņojums par asociācijas nolīgumu īstenošanu Ukrainā, un tur ir teikts, ka 2015. un 2016. gadā Ukraina ir veikusi intensīvas bezprecedenta reformas daudzos, daudzās ekonomikas nozarēs, un arī demokrātiskās institūcijas ir stiprinātas. Ukraina ir uzņēmusies saistības, lai aizsargātu un stiprinātu pamata tiesības, eh, tiesiskumu, demokrātiju. Un kaut arī eh, atsevišķās jomās varētu būt labāks progress, mēs eh, nevaram to noliegt. ATM īstenošana, kas tiek piedāvāta komisijas priekšlikumā, ir apliecinājums tam, ka Ukraina ievēro tiesiskuma, demokrātijas, pamatiesību principus. Mēs apzināmies, ka es dalību valstīs ir jutīgas vietas, jutīgi punkti attiecībā uz laiksamniecības produktu importu, bet arī mēs paši esam saskārušies ar pārtikas produktu eksporta embargo uz Krieviju. Un tāpēc mēs esam mēģinājuši attiecīgi paplašināt šo produktu klāstu, nodrošinot, ka uh, tas tikai visai ierobežoti ietekmēs ēstirgu. Ir jāatcerās, ka sarunas par BTN tika risinātas 2010. un 2011. gadā, ilgi vēl pirms problēmām, ar kurām Ukraina saskārās vēlāk. Mēs redzam, ka INTA komitejas sagatavotajā ziņojuma projektā uh, ir ietverti vairāki punkti, uz kuriem mēs vēlētos atbildēt. Vispirms pieminēšu procesuālos aspektus un pēc tam produktu sārakstu. Un es ceru, ka tas arī atbildēs uz dažiem no jautājumiem, ko uzdev komitejas locekļi. Pirmkārt, par garantijām. Viens no grozījumiem piemin aizsardzības klauzulu komisiju, te piekrīt Inta komitejai, ir nepieciešamas ļoti spēcīgas garantijas klauzulas, lai nodrošinātu, ka dalību valstu rūpniecība un lauksaimnieciskie ražotāji, kuras skārs uh, tirzniecības uh, koncesijas, ir pasākums, uh, kuru var izmantot uh, atsevišķu produktu gadījumā, no, nu, atsevišķu produktu importa gadījumā no Ukrainas. Tikai ir jānodrošina, ka šis piedāvātais formulējums ir juridiski pareizs un nav pretrunā ES tiesību aktiem, tāpēc mūsu eksperti to šobrīd pēta. Tiešā transporta klauzulu. Mēs saprotam, ka nedrošo robežu kontroļu un ierobežoto administratīvo iespēju dēļ ir iespējama krāpšana, un tāpēc mēs saprotam, ka INTA komiteja vēlas nodrošināt, ka tikai no Ukrainas patiešo ievestie produkti var baudīt šīs privilēģijas. Un otrais teikums 13. pantā, pirmajā punktā par Mm, izcelsmes noteikumiem brīvā un visaptverošajā BTN, kas noslēgts ar Ukrainu, aptver mm, šīs preces. Mēs nesaredzam te nekādas juridiskas problēmas ar šīs normas svītrošanu, bet varētu būt praktiskas problēmas, jo mēs izmantojām elastīgumu, kas ir ietverts protokolā. Un varbūt eh, kādas eh, preces pirms tiek nosūtītas uz galamērķi mm, ir jāuzglabā kādā tranzīta valstī, piemēram, tādā kā Baltkrievija, tad jau Ukraina to eksportē uz eh, Baltijas valstīm, vai arī tad, ja Ukrainas eksports nonāk Dienvidē Eiropas valstīs. Mūsu eksperti Kievā uh, un arī te ārkārtīgi rūpīgi pēta šo jautājumu, un mēs esam gatavi ar jums sadarboties, lai nodrošinātu to, ka šis transports notiek droši. To teritoriju izslēgšana no darbības jomas, kas nav Ukrainas valdības kontrolē, ir pagaidu ziņojumi, kas norāda, ka privilēģijas netiek uh, piešķirtas uh, struktūrām, kas ir pret Ukrainas teritoriālo nedalāmību un neti, nav, neatrodas Ukrainas valdības kontrolē. Kā sekas ES neatzīšanas politikai nelegālās uh, Krīmas un Sevastopolis aneksijas jautājumā Eiropas Savienība jau ir noteikusi ekonomiskās sankcijas Krimai un Sevastopolē, tajā skaitā importa aizliegumu precēm no Krīmas un Sevastopolis, kas tika noteikti 2014. gada jūnijā. Lūdzu arī atcerieties, ka separātisti, kā arī de facto uh, pastāvošās Doņetskas un Luhānskas tautas republikas arī ir pakļautas šiem pasākumiem, kas attiecas uz uzņēmumiem Doņetskas un Luhānskas reģionos. Lai viņi gūtu labumu no jaunajiem ATM, būs nepieciešams uzrādīt pierādījums par preču izcelsmi. Un šie dokumenti, tās augtie Euro 1 certifikāti, uh, tiek izsniegti Ukrainas muitas iestādēs. Un no praktiskā viedokļa mēs zinām, ka nav definīcijas precēm, kas uh, kaut kur ir ražotas vai tiek no kaut kurienes eksportētas. Un, ja Eiropas parlaments piedāvā šādu grozījumu, nav nekāda iespēja to pārbaudīt. Papildus tam, ja Ukraina nekontrolē šīs teritorijas, tā neizsniegs izcelsmes certifikātu. Uh, kas uh, ir nepieciešams, lai šīs preces varētu tikt importētas uh, Eiropas Savienībā, balstoties uz uh, automātiskajām tirzniecības uh, privilēģijām, un tāpēc, mūsuprāt, šādas normas nav nepieciešamas. Tad, ja Eiropas parlaments saka, ka preces, kas ir ražotas šajos reģionos, nevar tikt uh, ievestas uh, balstoties uz uh, privileģēto režīmu, tad tas būtu pretrunā ar mūsu koncepciju par Ukrainas teritoriālo nedalāmību. Un būtu ārkārtīgi grūti piekrist šādam Eiropas parlamenta priekšlikumam tālāk par ietekmes novērtējumu, kas arī šeit tika pieminēts. Arī mēs redzējām, ka Agri komiteja ir pieminējusi jautājumu par ietekmes novērtējumu iztrūkumu priekšlikumā par ATM un jāteic, ka arī atsevišķi INTA locekļi par to ir pauduši satraukumu. Jā, mēs neveicām standarta ietekmes novērtējumu, kā mēs to parasti darām, kad domājam par sarunu uzsākšanu, lai noslēgtu brīvās tirzniecības nolīgumus ar atsevišķiem partneriem, bet es gribēju jums apstiprināt, ka komisija ir daudz domājusi par ATM priekšlikumu. Produkti, kas ir ietverti regulas priekšlikumā, tika izvēlēti šādi. Pirmkārt, mēs izvēlējāmies tos ražojumus, kas varētu stiprināt esošās tirzniecības plūsmas un ļautu ietaupīt uz tarifiem, iekļāvām tos produktus, kurus Ukraina jau eksportē, lai tā varētu izmantot uh, ATM priekšrocības nekavējoties. Lauksaimniecības uh, produktu sarakstā mēs uh, izvēlējāmies produktus, kas baudīs nulle procentu tārifa priekšrocības saskaņā ar to produktu sārakstu, kas uh, ir ietverta statistikā. Un izmantojot arī TRQ 2015. gada datus un 2016. gada 1. ceturkšņa datus. Jutīgos produktus, piena produktus, uh, putnu gāļu, cukuru, uh, kur ražotāji ES saskaras ar saspringtu tirgus situāciju, ATM sarakstā nav ietverti, un lūdzu pieņemiet zināšanai arī to, ka nav, nav reālas alternatīvas, lai mēs a, izvēlētos a, produktus, ko ietvert priekšlikumā. Mēs a, tiešām uzskatām, ka regulas projekts nodrošina līdzsvaru starp jutīgo lauksaimniecības nozaru aizsardzību Eiropas Savienībā un vienlaikus tas dod arī iespēju nodrošināt reālu labumu Ukrainai. Es te arī likšu punktu un atbildēšu papildus jautājumus, ja tas būs nepieciešams. Paldies par atbildēm uz jautājumiem un noslēgumā referentam vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies visiem par izteikumiem. Paldies arī par konstruktīvo kritiku. Rēģiešu uz dažām lietām. Pirmkārt jau Austrumukrainas izslēgšana. Neapšaubām šī ir sarežģīta situācija, tas ir vienkārši traģiski, kas tur notiek. Mēs ceram, ka Ukrainas valdība atgūs kontroli pār šīm teritorijām. Tomēr fakti šobrīd paliek tādi, kā ir. Daži no šiem reģioniem nav Ukrainas valdības kontrolē, tur notiek kara darbība. Cilvēki mirst katru dienu. Jā, šī teritorija ir savā ziņā nodalīta no pārējās Ukrainas teritorijas, kurā valda miers. Fakts paliek tāds, ka Ukrainas valdība nevar pārbaudīt un certificēt kādā loģiskā veidā, ka pr šos produktus, kas ražoti minētajās teritorijās. Nevarēs pierādīt, ka šie produkti tik tiešām ir Ukraiņu, nevis, piemēram, Krievijas produkti. Nav nekāda veida, kā nodrošināt, ka šie produkti netiek importēti pāri robežai un tikai uzdodas par Ukraiņu produktiem. Tāda bija mana doma, bet es saprotu, cik sensitīvs ir šis jautājums manā priekšlikumā. Tāpat arī jebkādas tarifu preferences, kas tik piešķirt šādiem produktiem, nedos ieguvumus Ukrainas valdībai vai ekonomikai. Tieši pretēji Šādā gadījumā ieguvums būs citām valstīm, piemēram, Krievijai, vai separātistu teritorijām Ukrainas austrumos. Šie produkti, manuprāt, var tikt uzskatīti par Ukraiņu tikai šo tēmu ietvaros un saņemt eh, atlaides tarifiem tikai tad, ja Ukrainas valdība atgūst kontroli pār šīm teritorijām kā daļa no Minskas vienošanās. Tā izskatās uz šo jautājumu, bet es saprotu, cik tas ir sensitīvs. Vēl viena lieta, kas tika pieminēta, tiešās transporta eh, ceļš. Tas nav nekas tāds, ko es e, izdomāju Tā ir daļa no jebkuras uh, vienošanās brīvās tirniecības nolīguma, arī DCFTA. Ja jebkāda prece vēlas saņemt atlaides par e, tarifiem, tai ir jātiek tiešā veidā nosūtītām no izcelsmes valsts Ukrainas uz saņēmēju teritoriju Eiropas Savienību, un tā nevar tikt sūtīta caur trešām valstīm. Tiešās transportēšanas noteikums neprasa, ka preces būtu jāsūta uz kādu konkrētu Eiropas Savienības dalību valsti. Kā mēs zinām, Ukrainai ir robežas ar vairākām Eiropas Savienības savai, Savienības valstīm - Ungārija, Polija, Rumānija, Slovākija. Tad šeit var izmantot dažādas transporta ceļus. Tad vēl trešā lieta par tiešās transportēšanas noteikumu. Tas ir spēkā DCFTA ietvaros. Tas nav kaut kas tāds, ko es būtu pats izdomājis. Visbeidzot, mazs grozījums, lai eh, ieviestu atkāpi no šī noteikuma, kas nekādā veidā neietekmē Ukrainas eksports. Es vēlējos vienkārši nodrošināt, ka runa ir tikai un vienīgi par Ukrainas eksportiem, kas eh, gūs eh, labumu no šī ATM. Un ja tas darbosies, tad tas ir noteikti jāizdara pareizā veidā. Visbeidzot par drošības mehānismiem. Uh, un vairākuma noteikumiem. E, šeit ir gan jāsaka, ka pilnīgs hauss ir. Vispārīgais e, drošības mehānismu instruments, kas nesen ir pārskatīts, tajā ir viena noteikuma kopa un vesela e, atšķirīga sistēma iepriekšējos brīvās tirniecības eh, no, eh, nolīgumos. GSP noteikumi un ATM noteikumi ir atšķirīgi. Mēs redzam, ka atšķirīgi noteikumi tiek likt viens uz otru un tas pilnīgs haoss. Un daži no jaunām regulām, kur, kuras pārņem eh, jaunajos brīvās tirdzniecības nolīgumos, un tur ir vēl atšķirīgi noteikums sistēma. Tā kā tas ir viens vienīgs haoss. Un es īsti nesaprotu, kā šie drošības mehānismi darbosies praksē. Ja ir paredzēta divpusējā drošības e, klauzula, tai ir jābūt izmantojamai ar paredzētu plānu, kā īstenot šo mehānismu. Nav jēgas no e, normām, kas ir ieviest, ielikts vienu vai otru iemeslu dēļ, bet nav izmantojams praksē. Visā pasaulē tiek izmantot šādi drošības mehānismi, izņemot Eiropas Savienību, jo kvalificētā vairākuma sistēma, kas tiek izmantot visās drošības mehānismu procedūrās, padara to par neizmantojamu. Vienmēr būs pietiekams dalību valstu skaits, kas var bloķēt jebkuru pasākumu. Prasība pēc kvalificētā vairākuma ir pagātnes atlieka. Vairākums Eiropas Savienības eh, lēmumu tieši šobrīd Eiropas Savienībā tiek pieņemta ar vienkāršo eh, vairākumu. Piemēram, pret subsīdiju pasākumu lēmumu uh, tiek pieņemta ar vienkāršu vairākumu. Un e, attiecībā drošības mehānismiem tur nav nekā īpaša. Ir īpaši divpusējie mehānismi, kas e, prasītu kvalificēto vairākumu. Un zato praksē mums ir sistēma, kur desmitiem dažādu drošības e, mehānismu divpusējās programmās ir vienkārši nelietojams tikai tāpēc, ka ir prasīta kvalificētā vairākuma izmantošana. Tas mums ir jāmaina šajā regulā un arī citās regulās. Es neierosinu nekādu revolūciju, tikai to, kas balstās uz veselo saprātu. Ja mums kaut kas ir, tad tam ir jābūt izmantojamam. Ar to es arī noslēdzu savu prezentāciju, bet es aicinu visus um, apciemot man manā birojā, sūtīt man grozījums, jo mēs vēlamies taču visi vienu, lai Ukraina būtu ekonomiski stabila valsts Tas nāks par labu mums visiem. Paldies! Paldies Valēzes kungam! Ar to noslēdzam 25. punktu. Termiņš grozījuma iesūtīšanai 1. februāris. Balsošana paredzēta martā lai vadošai komitejai būtu pie, pietiekamies eh, laiks eh, sagatavot atzinumu. Un tagad mēs nekavējoties pārējām pie uzklausīšanas par tirzniecības investīciju iespējām Irānā. Nav šaubu, ka temats ir svarīgs. Mums šeit ir virkne ļoti cienījamu runātāju, ir pilnīgi skaidrs, ka pēc e, sankciju atcelšanas pret Irānu 16. janvārī, tātad pirms gada, ir parādījušās jaunas iespējas. Mēs to esam apsprieduši jau vairāk kārt šajā komitejā kāda būs e, notikuma Irānā, kā tie varētu attīstīties, un otrkārt esam pieņēmuši arī rezolūciju 25. oktobrī, kurā apspriedām stratēģiju pēc kodola vienošanās. Tāpat esam arī pētījuši ASV sankciju pārobežu efekts attiecībā tātad uz ASV sankcijām pret Irānu. Šodien mums ir svarīgas diskusijas par šo tematu un politiski sensitīvs un būtisks jautājums. Esam izlēmuši e, rīkot divas paneļa diskusijas. Pirmā ir ar nosaukumu institucionālā pieeja un otrā iesaistīto pušu viedokļi. Un pirmai paneļa diskusijai man prieks sveikt Irānas vēstnieku Peimans Seadat kungs, tad Eiropas ārējā darbības dienesta Irānas darba grupas vadītājs Hugo Sobralkungs un Eva Sinovečs kundze, Digitrade ģenerāldirektorāta padomdevēja jautājumos par Irānu. Man prieks īpaši redzēt vēstnieka kungu un dodu viņam uzreiz uh, vārdu uz deviņām minūtēm. Thank you, Chair, for the... Paldies priekšsēdētāji par šo iespēju uzstāties šajā uzklausīšanā. Pirms sāku, vēlos informēt, ka, ka šis ir sēru laiks Irānā pēc 17 stāvu ēkas sabrukšanas, nogalinot daudzus ugunsdzēsējus lai viņi atdusas mierā. Pirmdien apritē viens gads kopš kodola vienošanās īstenošanas. Daudzpusējā vienošanās saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, kur apstiprināja ANO drošības padoma rezolūcija 2231 tā liek Irānai nodrošināt, ka kodola programma, ko valsts īsteno, ir ar mirmīlīgiem mērķiem un vienlaicīgi atzīst eh, Irānas tiesības eh, uz miermīlīgu eh, kodola programmu. Un ir sastādīti četri ziņojumi, kas apliecina Irānas kodola programmas miermīlīgo dabu un aicina atcelt sankcijas. Un līdz ar to ir e, bijusi iespēja izvairīties no krīzes šajā jomā. Eh, atomaģentūra nekad nav arī atklājusi, konstatējusi kāds pārkāpums Irānas kodola programmā. Līdz ar to, iesaistoties eh, daudzām pusēm, vienošanās ir paredzējusi visaptarošu visu ANO drošības padomu sankciju atcelšanu, uh, Tāpat arī daudzpusējās sankcijas saistībā ar Irānas kodoprogrammu, tā skaitā var piekļuvi tirzniecības, tehnoloģijas un finanšu uh, nozarēm. Ko Irāna ir iegūsi uh, pre, apmaiņā pret uh, pieturēšanos pie saistībām? Atbildēšu uz šo jautājumu. Vairākus mēnešus pēc šīs vienošanās īstenošanu, ārlietu ministrs sacīja, ka e, visiem Irānas iedzīvotājiem ir jāgūst e, labums no e, tā, ka Irāna pild savas saistības. Tam vēlāk piekrita arī Mogherini kundze. Trīs nedrošības gan saistībā ar šīs vienošanās īstenošanu paliek. Galvenokārt ASV politikas dēļ. Līdz ar to īstenošana šobrīd eh, nenotiek taisnīgā veidā. Šīs nedrošības ir šādas. Obamas administrācijas laikā visas eh, ASV sankcijas radīja bailes eh, par milzīgām sodnaudām, ja netiks ievērots Irānas sankcijas. Tāpat bija arī sekundārs un uh, tālākajos eh, sankcijas. Un eh, nebija arī pietiekami eh, atbildēts uz visiem jautājumiem. Trumpa kungs kampaņas laikā arī veica vairākus izteikumus, bet vēlāk viņa izteikumi tika mīkstināti. ASV kongresā un reģionā joprojām ir um, zināmi draudi šīs vienošanās īstenošanai. Tur ir arī ekstrēmi viedokļi un e, tiek apdraudēti uh, ANO drošības padomas un uh, atomelektro, uh, um, atomenerģijas aģentūras uh, lēmumi. Ir nepieciešams rīkoties, lai pārvarētu šīs neskaidrības neskatoties uz nevienlīdzīgu īstenošanu, Irāna joprojām pild savas saistības. Un ja kāda puse atkāpsies no šīs vienošanās, tad arī Irāna to darīs. Lai uzlabotu tālāko īstenošanu, Irāna ir sākusi sakopšanas aktivitātes valdība ir izveidojusi labvēlīgus ietvarus, uz tirgu orientētas eh, reformas, atjaunojot finanšu banku sektoru darbību. Un uh, ir nepieciešams uh, turpināt uh, investīciju veicināšanu Irānā. Tāpat arī Irāna ir īstenojusi grozījums nacionāla likumdošanā ar mērķi apkarot uh, terorismu finansēšanu un naudas atmazgāšanu. Irāna vēlas iestāties Pasaules tirdzniecības organizācijā. Irāna kā uh, kopīgā visaptarošā rīcības plāna JCPOA uh, eh, parakstītāja pilda savas saistības un uh, augstās pārstāvs eh, Mogherīnī sacītais bija skaidrs un nepārprotams, ka ir nepieciešams reaģēt uz neskaidrību saistībā ar šo vienošanos no jaunās ASV administrācijas puses. Irāna arī konkrēti rīkojusies vairākos gadījumos. 2016. gada aprīlī, kad augstā pārstāva Mogherini ieradās ar septiņiem komisāriem Teherānā, tika pieņemts uh, pieņemt vienošanās. Kopš tā laika Eiropas komisija un Irāna ir apmainījusies ar vairākām delegācijām, lai īsteno šo vienošanos. Augstā pārstāve ir teikusi, ka ir atklāta jauna sadaļa attiecībās starp Eiropas Savienību un eh, Irānu. Šobrīd ir grūti mazināt eh, šo neskaidrību. Ir bijusi liela apjoma vienošanās ar Irānas uz, uzņēmumiem, sagaidot, kā tiks atrisināt um, dažādu šķēršļu jautājums. Boeing vēlējās mainīt ASV administrācijas nostāju, runājot par uh, simtiem tūkstošu darba vietu. Pēc uh, JCPOA īstenošanas Irāna ātri ir atgriezusies tirgos, ražojot 3,7 miljonus barelu dienām un eksportējot 3,6 miljonus barelu. Irāna atkal ir piekļuva naftas tirgumu, bet tas ir sektors, kur ir nepieciešams liels investīcijas, lai saglabātu konkurētspēju svārstīgā tirgū. Runa ir par ASV kontrolētām uh, tirgus rezervēm. Un uh, eh, Irāna šeit ir pasaules lielākās uh, rezerves šim masīvais potenciāls, kas ir Irānai, e, vilina daudz kompānijas. Mums ir plānots parakstīt 4,8 miljārdus vērtu dolāru, e, dolāru vērtu līgumu. E, runēju par Franču Totalu. Un tas ir kopīgais naftas laukas Irānai ar Katāru. Irānai tās ir kā ledlauzis, kas e, ļautu noslēgt e, miljardiem lielu līgumu, kas pavērtu jaunu sadaļu e, mūsu darbībai šajā valstī, citādi beigas. Tādējādi ir garantētas daudzi iespējas rietumu lielajiem uzņēmumiem darboties. Airbus parakstīja 18 līdz 20 miljārdu dolāru lēm, eh, līgumu par eh, lidmašīnu piegādi Irānai. Irāna parakstījusi 16,6 miljārdu ASV dolāru eh, līgumu ar Boeing par 80 lidmašīnu piegādi. Tāpat ir paredzēts iegādāties no ATR 20 uh, lidmašīnas. Tāpat 2,8 miljārdu dolāru eh, līgums parakstīts par starptautiskās lidotas paplašināšanu. Eiropas uzņēmumi jau sākuši sacensību par piekļuvi Irānas um, autotirgumu. Peugeot Citroen eh, izveidoja 400 miljonu uh, dolāru vērtu līgumu Renault noslēdz vienošanos ar Irānu, lai atvērtu rūpnīcu un ražotu 150 tūkstošu automašīnu gadā. Arī MVU jomā ir daudz vairāk veiksmju stāstu. Teherāna ir uzņēmusi vairāk nekā 200 biznesa delegācijas no Eiropas un Āzijas. Ir identificēts daudzas jomas sadarbībai. Tur ir eh, atbalsts no mazām vidēju lielumu bankām tirzniecības starp Eiropas Savienības dalību valstīm un Irānu ir pieauguši par 63% eh, pagājušā gada pirmā trīs eh, ceturkšņa laikā. Kādas iespējas Irāna var piedāvāt Eiropas uzņēmumiem? Parasti mēs par Irānu domājam kā šī milzīgo resursu valsts, pieliekot tam klāt ta talantīgos cilvēku resursus eh, ar ļoti labām prasmēm, 60% no iedzīvotājiem valstī ir zem 30 gadiem. Lielākā daļa ir universitātes izglītība. Pasaulē Irē, Irāna ir 4. vietā inženierzinātņu absolventu skaita ziņā. Valdība ir spējusi uzlabot makroekonomikas indikātors vēl pirms sankciju atcelšanas Inflācijas likme samazinājusies no 40% 2012. gadā līdz um, 8,12%. Uh, Ekonomiskās izaugsmes likme bija mīnus 6% 2012. gadā un pieaugusi līdz 4,6% un samazinājusies uh, par 1% 2015. gadā krītošo naftas cenu dēļ. Noslēgumā GCPOA e, darbības apdraudēšana nav pieņemama. Tam būtu nopietnas sekas. Ir jābalstās uz diplomātijas sastarpējās attiecībās. Mūsu reģions, kuru skar e, radikālisms, terorisms, tam ir ļoti nepieciešama um, cita pieeja, miermīlīga pieeja. Šī vienošanās uh, nāks par labu visam reģionam. Uh, kas ļaus eh, attīstīties un iziet no nabadzības. Tas rada arī daudz iespēju stabilākai valstī eh, šajā reģionā nodrošināt ekonomisko izaugsmi. Tas arī skaidro, kāpēc Irāna ir izvērējusies ekonomisko attīstību par savu prioritāti un kāpēc eh, attīstība šajā reģionā ir tik svarīga Irāna. Uh, Paldies! Un tagad došu vārdu Hugo Sobralam. Viņš ir Eiropas ārējās darbības dienas, attiecīgās Irānas struktūra vienības vadītājs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji par iespēju uzstāties šajā komitejā. Es arī gribētu izteikt eh, savu līdzjūtību Irānas vēstniekam, visai delegācijai eh, sakarā ar šo incidentu, kas prasīja cilvēku dzīvības, kas noticis Teherānā, un es gribēju arī jūs apsveikt ar šo ļoti konkrēto un arī saulēcīgo diskusiju par to, kā tālāk attīstīt tirniecību ar Irānu. Kāpēc saulēcīgi ir šī diskusija? Tāpēc, ka pagājušajā nedēļā mēs atzīmējām pirmo, gadījumu, pirmo gada dienu, kopš šīs visaptvarošais rīcības plāns ir pieņemts, šīs CPOA. Tātad viens gads ir pagājis, un arī saulēcīgi šī diskusija, tāpēc, ka mēs arī esam dzirdējuši daudz um, jautājums par to, vai darījums ar Irānu ir ilgspējīgs un kā būs nākotne, kas notiks. Un no Eiropas ārējās darbības dienas perspektīvas ir ļoti svarīgi iezīmēt, un arī augstā pārstāve to ir teikusi, ir um, svarīgi Eiropas Savienībai būt um, pārliecinātai un turpināt īstenot šo plānu. Uh, tad šis plāns ir tāds, kas darbojas un ir sasniegti pirmie rezultāti. Un eh, arī šī te kodola programma ir paredzēta miera nolūkiem un arī ir, tas saistīts ir ar sankciju atcelšanu. Es sadalīju savu prezentāciju trijās daļās, un pirmā daļa ir par politisko ietvaru. Uh, kas nosaka attiecības starp ES un Irānu. Otrs, kāpēc Irāna ir būtiska partnere un kāds ir potenciāls attiecībās ar Irānu. Un trešais, trešā daļa būs par nākamajiem soļiem mūsu attiecībās. Mans kolēģis no Tirzniecības direktorāta runās vairāk par investīcijām, bet es um, kopējās līnijās gribētu pastāstīt par mūsu uh, attiecībām. Politiskais ietvers mūsu attiecībām ar Irānu balstās uz trim galvenajiem pīlāriem. Pirmais ir šis kopīgais uh, rīcības plāns. Uh, tas ir, uh, tā ir um, kodola vienošanās, tātad par neizplatīšanu kodola materiālu neizplatīšanu, bet eh, te ir runa arī par sankciju atcelšanu noteiktos apstākļos un ir arī atsauce uz progresīvu attiecību normalizēšanu starp Irānu un starptautisko sabiedrību kopumā. Un arī Eiropas Savienība arī nākotnē domā par sadarbības izvēršanu ar Irānu un arī par to ir runa GCPOA. Tātad šis te nolīgums nosaka jaunas attiecības kā iespēju. Un trešais pīlārs arī šajā plānā ir kaut kas tāds, par ko aprīlī vienojās augstā pārstāvja ar valstu ministriem. Tad, tad 16. gada aprīlī kopā ar septiņiem komisāriem augstā pārstāvja viesojās Irānā un šīs vizītes laikā uh, E, tika parakstīts kopīgs paziņojums, kas ir ļoti ambicios. Tur ir noteikti galvenie principi, kas vadīs un virzīs mūsu nākotnes sadarbību. Te ir apusējās cieņas, apusēja labuma aspekti, cilvēktiesība ievērošana, likumvars ievērošana, arī mieru un reģionālās stabilitātes veicināšana un ir arī atzīmētas sadarbības jomas nākotnē, sākot no enerģētikas līdz videi, tirzniecība, transports, migrācija, humanitārie jautājumi. E, tad šī dokumentācija ir ļoti visaptveroša. Un tas ir tas otrais aspekts mūsu attiecību pamatā. Un trešais ir padomas secinājumi, kas ir parakstīti pagājušā gada novembrī, un tur uh, Dalībvalsts un padome atbalsta šo iesaistes stratēģiju un norada uz interesētību attīstīt attiecības ar Irānu. Tā kā esmu parlamentā, es gribēju at, arī atsaukties uz parlamenta rezolūciju, kas ir pieņemta pagājušā gada oktobrī. Arī parlamenta rezolūcijā tiek atzīmēta nepieciešamība tālāk attīstīt attiecības ar Irānu. Lūk, tāds ir politiskais ietvers. Mums nav tāds nolīgums, bet mums ir ļoti praktiska sadarbība dažādās konkrētās jomās un nozares. Tas ļauj veidot uzticības gaisotni starp abām iesaistītajām pusēm. Kāpēc Irāna ir vajadzīgs partners un kāpēc mēs turpinam veidot sadarbību? Irānas vēstnieks jau pieminēja statistiku, bet runājot plašāk, ģeopolitiskāk, tad Irāna ir būtiska valsts, kas atrodas krustcelēs starp Persijas līdzi, tuvajiem austariem, austrumiem, rietumu Āziju, centrālo Āziju, tādā krustpunkta situācijā, un tāpēc e, arī tam ir būtiska nozīme, risinot Eiropas Savienības jautājumus, e, migrācija, terorismu apkarošanu un tā tālāk. Un arī ekonomiski Irāna ir e, svarīga valsts tad um, pirktspējas ziņā 18. šīs valsts ir 80 miljoni iedzīvotāji, skaits plaša vidusšķira un arī labi izaugsmas um, iespējas 6% nākamā gadā. Tā ir paredzēts uh, prognozēs kvalificēti iedzīvotāji, un tas viss padara Irānu par ļoti pievilcīgu vietu biznesa attīstībai. Tāpat laikā tur ir arī izaicinājumi, kas ir jāpārvar, un arī vēstnieks par to runāja. Irānai ir nepieciešams realizēt iekšējās ekonomiskās reformas, jādecentralizē ekonomika, jācīnās ar korupciju, lielāka caurskatamība, bankas reformas, finansiālā darba grupas rekomendācijas ir jāīsteno, un tas viss ir nepieciešams, lai pierādītu to, ka valsts ir atkarīga un interesanta biznesam un investīcijām. Ko mēs darīsim tālāk? Ko mēs, kāds būs mūsu prioritāts? Es atzīmēšu tikai piecas prioritātes. Pirmā ir turpināt eh, īstenot šo visaptvarošo plānu. Uh, un tas ir priekšnosacījums, lai mēs varētu tālāk attīstīt sadarbību. Un šī sadarbība ir nepieciešama ne tikai sakarā ar kodolu materiāliem, bet arī sakarā ar sankciju atcelšanu, lai visi starptautiskie aktieri turpinātu to, ko apņēmušies, lai mēs darbotos ļoti plaši skaidrotu jauno regulējošo vidi, lai mēs noteikti tie atceltu visus šķēršus likumīgai tirzniecībai ar Irānu. Otrā prioritāte ir jāturpina sadarbība uz plašiem pamatiem, noteikti tirzniecības investīciju jomā, bet ir arī citas jomas, kur šāda darbība ir iespējama sākot no vides līdz enerģētikai, cilvēktiesības, migrācija. Tas viss ir svarīgs, lai, lai attiecības būtu līdzsvarots. Treškārt, no tirzniecības perspektīvas, droši vien, bet to tālāk turpinās kolēģi no komisijas bet um, Irānas iekļaušanās starptautiskajās organizācijās arī ļoti svarīgi ir atjaunot likumvaras pamatus, tālāk iekšējās reformas un arī finansiālās darba grupas rekomendācijas jāturpina īstenot, jāstrādā pie likumdošanas savlīdzināšanas, industriālais dialogs. Un tad ir piektā tēma, par ko es nerunāju savā runā šodien, bet ir ļoti svarīgi to tomēr atzīmēt. Un tas ir nepieciešams darboties tā, lai veicinātu reģionālo mieru un stabilitāti. Viena no lietām, kas ietekmē investoru lēmumu, kādā valstī ir aspekts par to, vai ir miers un stabilitāte. Un tāpēc mums ir jāturpina sadarboties konstruktīvāk un arī reģionālā plāksnē. Paldies, un tālāk eh, Evo Sinovičs no komisijas TG Trade struktūras. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Arī es gribētu izteikt līdzjūtību vēstnieku kungam Un tad es eh, gribēju īsumā arī runāt par investīcijām un tirdzniecību. Eh, tad eh, tas būs vispārīgi un pēc tam detalizētāk par investīcijām un tirsniecību kā tādu. Es gribu arī atzīmēt atsevišķas prioritātes šai ziņā un vēl gribēju jūs informēt par to, ka mums jau ir bijušas arī tehniskas sarunas un mums ir arī sasniegumi, par tiem stāstīšu un arī par nākamajiem soļiem. Vispirms gribētu jums atgādināt, ka Eiropas Savienība atzīst uh, Irānas uh, svarīgo lomu, kā tirzniecības partneru lomu, un pagātnē Eiropas Savienība ir bijusi mm, pirmā tirzniecības eh, partnere tieši tirzniecībā ar Irānu, tomēr tad bija sankcijas, un mēs zaudējām uh, savu pirmo vietu. Un tomēr ir vēl liels iespējas, milzīgs potenciāls, ir iespējams atgūt pirmo vietu. Mūsu uzņēmumu var doties uz šo valsti un tad eh, varētu arī tirgoties ar eh, to austrumu otro lielāko ekonomiku. Un, un 500 miljonu cilvēku ir tāds tirgus, kur apjoms varētu interesēt arī Irānas uzņēmējus un tajā pat laikā mēs redzam gan potenciālu, gan ekonomiskos iegūmus, gan arī politiskās grūtības. Komisāra Malstrom runāja, ka ir nepieciešams sabalansēt ekonomiskās intereses un um, es pamatvērtības, cilvēktiesība vērtības arī. Un varētu šeit runāt arī par iespēju veidot struktūrētu tirzniecības un investīciju dialogu. Mēs jau tagad esam gatavi atbalstīt Irānu ekonomikas diversifikācijas ceļā. Esam gatavi palīdzēt Irānai atpakaļ integrēties pasaules eh, tir, tirzniecības sistēmā un arī integrēties pasaules tirzniecības organizācijā. Šobrīd Irāna ir vislielākā ek ekonomika, kas atrodas ārpus PTO. Irāna bija pieteikusies dalībai 96. Eh, gadā, bet darba partija, kas tika izveidota 2005. gadā, darba grupa, tātad nekad eh, neturpināja darbu šajā organizācijā, jo ASV bija pret. Kāda ir prioritāte? Ir jāvirza Irāna iepratim šo sarunu par iekļaušanos PTO intensifikācija. Uh, Un šī te saruna vai dialogs ļautu arī ienākti Irānai šajā sistēmā, kur ir sakārtota vide un veidot arī divpusējās attiecības uz tās bāzes būtu iespējams. Un komisija arī atbalstam Irānas iedresētību un atjaunot šīs sarunas par iestāšanos PTO, par to ir runājusi attiecīgais Irānas ministrs vairākās runās. Par um, šo tempu, kā šī uzņem, uzņemšana varētu turpināties pēc ASV vēlēšanām, te grūti ko paredzēt. Investīcijas ir ar izšķirīgu nozīmi Irānas interesētības ziņā. Mēs uzskatām, ka sankciju akcelšana varētu arī atbrīvot ļoti lielas, miljonu liel, lielas summas, kas varētu palīdzēt Irānai. Tad um, šeit varētu būt arī, arī es um, dalībvalstu ieinteresētība. Te ir arī divpusēji investīciju līgumi ar Irānu. Ir 13 ES dalībvalstis, kas ir noslēguši tāda veida līgumus par investīciju sadarbību. Četras dalībvalstis šobrīd eh, ved sarunas par šādu līgumu noslēgšanu. Skaidrs ir viens. Eiropas Savienības dalībvalsts dod priekšroku divpusēju saišu stiprināšanai un nevis darbu, darbībai ES līmenī, bet tas ir saprotami. Par ES Irānas tirzniecības attiecībām 2016. gada novembrī uh, pie mums notika eksperta sanāksme par tirzniecību un investīcijām. Tā bija dibināšana sanāksme un tālāk tur arī tā, tam aprīlī sekoja Magarīnī vizīte uz Irānu. Un tad eh, abas eh, puses mainījās ar viedokļiem par uh, dažādiem jautājumiem saistīti ar tirzniecību, investīcijām, iekļaušanos PTO, tirzniecība, lauksaimniecība, tehniskā uh, palīdzība un citi jautājumi tika skati. Mēs uh, uzskatām, ka jāstiprina arī mūsu sadarbība SPS joma. Uh, tādā veidā noteikti mēs uzlabosim apstākļus arī ES eksportētājiem. Komisija mm, šajā sanāksmēs atkārtoja nolūku atbalstīt Irānas ceļu uz Pasaules tirdzniecības organizāciju un abas puses pirmajā 2017. Mm, gada pusē ir apņēmušās šo darbu turpināt un turpināt sārunas. Mm, mēs nevaram izslēgt, ka laika gaitā varētu tikt izveidota uh, arī tāda formāla dialoga sistēma par investīcijām. Nu, par tirzniecību nedaudz statistikas. Uh, šeit tirzniecība notiek uh, saskaņā ar vispārējo režīmu. Ir, Irāna nav pasaules tirdzniecības organizācijas sastāvā, un tāpēc nav mums divpusējie nolīgumi, ka, kas būtu saistoši abām pusēm. Un um, man šeit ir daži attēli, un datos mēs redzam, ka ir grūti kvantificēt eh, tieši šo ietekmi, ko izraisīs eh, sankciju atcelšana. Bet um, ir šāda statistika, kas norāda uz pozitīvu dinamiku. Lielākā daļa Eiropas importu no Irānas ir saistīta ar enerģētikas jomu, minerālu izēvielas, ķīmiskās vielas. vielas ražojumi un pārtiks produkti. Šeit mēs, šajā tēlā mēs redzam, ka ir evolucionējis imports uh, no Eiropas Savienības uz Irānu. No 2002. līdz 15. gadam mēs redzam, ka virsotne ir bijusi 11. gadā, un tad uh, sankcijas šī apmaiņa ir uh, kritusies, un Eiropas Savienības importkopjums uz Irānu ir būtiski krities. 1,2 miljardi ir importa no Irānas apjoms 2015. gadā. Tātad šis ir kritums par 86% salīdzinot ar 2012. gadu. 2014. gadā Eiropas Savienības imports no Irānas ir eh, pieaudzis par 40% un pirmā puse 2016. gadā ne enerģētikas produkti uh, šajā klasē ir pieauguši par 4,4%. Tālāk par Eiropas Savienības eksportu uz Irānu. E, šeit produktu struktūra pārsvarā ir mašīnbūvs izstrādājumi, transporties e, izstrādājumi, mašīnas, e, ķīmiskie, ķīmiskās preces. Un šeit, šajā grafikā atkal mēs redzam, kā attīstīsies šie eksporta apjomi no 2. līdz 15. gadam. Uh, Un eh, arī tāpat kā importa gadījumā, arī šajā eksporta gadījumā pēc sankcijām ir kritums, tomēr šis kritums nav tik krass kā importa gadījumā. Eiropas Savienības eksport, eksports ir 6,5 eh, miljardi eiro vērtība 15. gadā, un kopējais eksports no Eiropas Savienības ir krities par 26%. 2012. 13. gada, un 14. gadā ir pieaugums par 18%, un 16. gada pirmajā pusē ES eksports ir pieaudzis par 13% salīdzinot ar 2014. gadu. Par tirzniecības apgrozījumu ir ļoti grūti komentēt eh, šo statistiku ar īpašu entuziasmu, jo šeit nevar tik pārliecinoši teikt, jo, jo te ir pārsvarā naftas imports, sakot, no nu, sākuma punkts bija nulle 2015. gadā. Tāpēc ļoti uzmanīgi ar šo vērtējumu, kas ir daudz, un kā šos datus interpretēt. Tālāk, kādi būs nākamie soļi? DigiTrade turpinās informācijas apmaiņu ar Irānu par tirzniecību un investīcijas tematiku, un arī mēs gaidam atzinumus no es rūpniecības pārstāvjiem pēc pirmās ekspertu paneļa sanāksmes. Viņi stāstīs par savu pieredzi darbam, darbā ar Irānu. Kolīgi. Liels paldies, un tagad es uh, aicināšu savus kolēģus uzdot jautājumus Kempelskungs vispirms. Uh, Paldies, priekšsādātājs, atvainojos uh, iepriekš, jo man ir jāuzstājas citviet, un es nevarēšu palikt ilgāk, bet es esmu ļoti nobažījies par Irānas darījumu un tā ietekmi šajā mēnesī. Vēstnieka Irānā nāvisots ir izpildīts 69 cilvēkiem. Jums ir viss sliktākie rādītāji. Uh, par cilvēktiesību īstenošanu. Un man šķiet, ka ir amorāli slēgt ar jums darījumus. Jūs esat veikuši arī trīs balistisko raķešu izmēģinājums pēc šī darījuma noslēgšanas, un manuprāt, trīs 300 miljārdi dolāru ir nosūtīti teroristu, teroristu aktivitātēm. Jūs esat iesaistīti Jemenas, Sīrijas, Libānas konfliktos, kuri gājuši vairāk nekā, bojāna vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēku. Un tas ir pretīgi. Ir tiešām pretīgi, ka DJ Trade pievēršas Renault un Airbus problēmām, nevis cilvēktiesībām. Es eh, vienmēr esmu uzskatījis, ka cilvēku, cilvēktiesības ir jāskata atsevišķi, bet jums tiešām ir tik dziļas problēmas, ka uz tām būtu rūpīgāk jāparaugās un kaut kas jādara. Manuprāt, tas ir ārprātīgi amorāli. Šorīt no rīta komitejā mēs runājām par konflikta minerāliem. Uh, bet šī ir konflikta eļļa, un tas ir apkaunojums, uh, konflikta nafta, un tas ir apkaunojums pasaulē. Skākis kundze, paldies priekšsādātāji, es varbūt uh, to formulētu citādi ir nepieciešams eh, kritiskāk paraudzīties uz to, kas notiek Irānas Islāma Republikā. Es vienmēr esmu atbalstījuši šo kodolīgumu, bet eh, es un mana grupa nebalsoja par rezolūciju, ko pieņem šis parlaments, jo tur arī pietrūka kritiska skatījuma. Es vienmēr uzskatīju, ka šis līgums bija viens no elementiem mūsu attiecībās, bet eh, uzklausot runātājs. Uh, Izklausās, ka tas ir gandrīz vienīgais mūsu attiecību elements, un tā ir pilnīgi nepareiza uztvera. Es uzdevu Moras mutisko jautājumu un pieprasīju diskusijas, lai noskaidrotu, kā ASV sankcijas, kas noteiktas Irānai, ir no, ietekmējušas uh, Eiropas uzņēmumus. Un, um, šī sankcija atcelšana bija viens elements ASV attiecībās, tomēr ir eh, ASV ir noteikušas sankcijas par cilvēktiesību pārkāpumiem, tāpat kā Eiropas Savienība, un manuprāt, tas pilnīgi leģitīmi, jo mm, vēsturiskā pieredze ir vienkārši nežēlīga. Islāmiskā republika vidējos uh, austrumos ir ļoti ietekmīga, un jūsu atbalsts Asada režīmam ir novedis pie tiešas uh, simtiem tūkstošu nevainīgu cilvēku nāves, un to nevar nodalīt no šī kodola līguma. Un gal galā ir jāizvērtē šī līguma sekas, šī brīža cilvēktiesību situācija, un tas tieši ietekmētu mūsu attiecības ar Irānu. Uh, Es saprotu, ka daudzi cilvēki šeit uzdod jautājumus par to, kā formālā politika cilvēktiesības saistās ar tirzniecības attiecībām un investīcijām Īrānā. Pieminēšu to, par ko neviens negrib runāt - revolucionāro gvārdi. Tā ir ļoti cieša saikne ar valsts ekonomiku, infrastruktūru, konfliktiem, tāpēc nebūsim naivi, neļausim sevi apmuļķot um, ar šo zelta droģa piesolīšanu. Es ļoti rūpīgi klausījos uh, vēstniekā, kad viņš teica, ka Irānas tauta ir vērtīgākais kapitāls, bet mēs šeit nevaram ats, um, novilkt šķirkni starp uh, cilvēktiesībām un tirzniecību. Tad, ja pastāv uh, sistemātiska korupcija, netiek ievērotas darba ņēmētiesības, cilvēktiesības, nav līdzvērtīga attieksme pret sievietēm, nav vārda brīvības. Kāpēc eh, vārda brīvība ir svarīga tirzniecības un investīciju jomā? Ja mēs runājam par IT nozari un uh, mobīlo telefonu tīkliem, telekomunikāciju nozari, tad ir jāapzinās, ka šie tīkli tiek izmantoti, lai uh, Eh, izspiegotu cilvēkus, un tad, ja jūs eh, paužat savu viedokli, sakas var būt uh, briesmīgas, ja ir iespējams izsakot jums līdz pat mājām, un jūs uh, gal galā nonākat cietumā, un varbūt sliktākajā gadījumā jums pat tiek izpildīts nāves sots. Mēs redzam, ka ļoti bieži cilvēki tiek nepamatoti arestēti. Mēs redzējām, ka Britu izcelsmes Irānim. Uh, Nātanājam Redklifam tika piespriests piecu gadu ieslodzījums par nematotām apsūdzībām, un tas nekādi nevēro ārzemnieku uzticību Irānai, jo viņi var tikt nepamatoti ieslodzīti un arestēti, un tas uh, ietekmē arī turismu. Man cilvēki ir jautājuši par to, vai turisms uz Irānu ir drošs Man šķiet, ka Irāna ir ļoti skaista valsts ar bagātīgu vēsturi, un daudzi cilvēki tur labprāt gribētu doties. Noslēgumā gribēju teikt, ka tā ir ļoti svarīga diskusija, tomēr piepulēsimies nedaudz vairāk un neizliksimies, ka ir iemesls svinībām, nesakot neko kritisku. Es uh, uzklausīju Mogherini kundzi pagājušajā nedēļā, un arī viņas runājas nedzirdēju kritiku. Es vienmēr atbalstīju šo līgumu, bet uh, tas viss ir jāskata plašākā kontekstā, un ja situācija pēc līguma noslēgšanas nav mainījusies, uh, tad ir jāvērtē, kā valsts ekonomika un valdība ir savstarpēji. Mm, ietekmējošas uh, uz cilvēku rēķinu. Liels paldies! Uh, tas šķiet vairāk vērsās pret uh, komisiju un ārējās darbības dienestu. Vai komisija un ārējās darbības dienests ignorē cilvēktiesību jautājumus sarunās ar Irānu? Vai ES tirzniecības politika balstās uz vērtībām Vai mēs to nepiemērojam sarunās ar Irānu? Mm, runātāji pauda pamatotu kritiku par eh, cilvēktiesībām, par vārdu brīvību, un tas vienmēr ir jāņem vērā, kad mēs um, risinām sarunas par tirzniecības nolīgumiem. Kurš vēl sākt lūdzu? Liels paldies, un liels paldies uh, arī deputātiem. Es domāju, ka Irānas. Uh, darījums tiek vainots daudzās lietās, mm, kas līgumā nemaz nav skatītas. Kā jau mēs teicām, tas ir nolīgums par kodolu ieroču neizplatīšanu, un Irāna pilda savus mērķus. Šim darījumam bija ies, mērķis ierobežot, liekt un uzraudzīt Irānas kodola programmu un kopš nolīguma parakstīšanas Irāna ir izsūtījusi ārpus valsts 98% savu bagātinātā uri, urāna, izvedusi ārpus valsts 98% centrifūgu, uh, arī plutoniju, tādējādi bloķējot ceļu kodolieroču izveidēji, un tāpēc šis nolīgums ir jāvērtē pēc būtības, nevis pēc kādiem blākus faktoriem. Mēs nesakām, ka attiecības vienmēr bijušas lieliskas, ka nav bijis nekāda problēma, un patiesībā es savā runā teicu, ka ir vairāki pamati jaunās pakāpes uh, attiecību veidošanai ar Irānu. Viena no tām ir um, kopējais aptverošais rīcības plāns, arī augstās pārstāvis paziņojums un Eiropadomis secinājumi. Un abos dokumentos atsauce uz cilvēktiesībām ir skaidra. Tomēr man šķiet, ka svarīgs ir dialogs, it īpaši gatavojoties attiecību attīstībai un arī šajā frontē komitejas locekļiem man ir jāatgādina, ka pagājušajā gadā, 10. novembrī, mums pirmo reizi risinājās cilvēktiesību dialogs ar Irānu. Un līdz šim mēs ar Irānu par to pat nerunājām. Šobrīd mēs esam spējīgi par to runāt, pastāstīt, kādas mums ir viedokļu domstarpības un paust savu viedokli par nāves sodiem, minoritāšu tiesībām, vārda brīvību, kas joprojām Eiropā raisa bāžas. Un tāpēc es gribētu teikt, ka mūsu politika ir līdzsvarota. Augstā pārstāve viesojoties Teherānā pievērsās šai jaunajai dialoga formai, kas ir visaptveroša, balstās uz sadarbību, appusējās intereses jautājumos, Viņa teica, ka ir uh, viedokļu atšķirības, bet kopumā diskusija ir konstruktīva. Lielas paldies, komisija. Vai jūs arī vēlaties izteikties? Thank you very much. Uh, I would like on behalf of DG Trade and my Lielas paldies. Es pārstāvu DG Trade un es domāju, ka mans komisārs piekrist tam, ko tikko teica Eiropas ārējās darbības dienas pārstāvis. Es ļoti rūpīgi sekoju cilvēktiesību ievērošanai un vērtību ievērošanai, kas ir svarīgas Eiropas Savienībai. Un līdz šim ir notikušas neformālas sanāksmes tehniskā līmenī, kas savā ziņā nodrošināja pēctecību viceprezidentes un augstās pārstāves vizītei Teherānā. Un tomēr nākotnes izredzes un e, tālākie pasākumi patiešām būs atkarīgi no vērtību ievērošanas. Paldies! Mesera, please! Vēstnieka kungs! Uh, thank you, Mr. Chair. Liels paldies priekšsādātāji! Es būtu devis priekšroku pievērsties e, šīs sanāksmes tēmai, jo cik es zinu, pirms stundas risinājās cita sanāksme, kura runāja uh, par tiem jautājumiem, kuras te pieminēja godājumie deputāti par cilvēktiesībām un citiem, un es eh, domāju, ka viņi būtu varējuši paust savu viedokli šajā sanāksmē, tāpēc es būtu devis priekšroku pievērsties tirzniecības jautājumiem, bet Es priecājos par izdevību uzklausīt kolēģu domas par eh, cilvēktiesību situāciju, un es gribētu arī reaģēt uz eh, viņu sacīto. Pirmkārt, es gribēju piekrist tam, ko teica mm, kolēģis, proti, ka mēs jau esam nodibinājuši cilvēktiesību dialogu ar Eiropas Savienību, un pirmā šī dialoga kārta notika pirms pāris mēnešiem, Mēs, protams, to pēc vajadzības nākotnē turpināsim, un es domāju, ka kolēģi man piekritīs, ka šis dialogs ir jāattīsta. Par amorālām lietām, kā to pieminēja kāds no runātājiem, es domāju, ka mums ir tiesības atbildēt kolēģiem, ir Mums visapkārt ir daudz uh, amorālu lietu, par kurām nerunā Eiropas parlaments. Ir atsauces uz uh, cilvēktiesību situāciju atsevišķās reģiona vietās, bet nav konkrētu tekstu par šiem jautājumiem. kas ir amorāls ANO ziņojumā par to, ka kaujinieki Jemenā nogalina bērnus. Tas uh, bija briesmīgs uh, noziegums, kur mēs nosodām, un, un to it kā dara tie, kas uh, ievēro cilvēktiesības. Uh, kolēģiem ir jāgādā, lai jūs uh, neizmantotu dubultus standārtus un atšķirīgu pieeju runājot par cilvēka um, tiesību situāciju Irānā. Mūsu revolucionārā garda ir leģitīma institūcija Irānā, un tā apturēja um, citas valsts spēkus, ka tie iebruka Irānā un nogalināja daudz īrāņus. Labi, tagad sāksim otro paneļu diskusiju. Eriks Festers, uh, Festa, Total vadošais direktors, uh, Justīne Valkere no Eiropas Banku federācijas un Ruzbeks Fārsi, Irānas eh, Eiropas izpētes grupas direktors. Vispirms Fēstas kungs, ekscelences, dāmas un kungi, godāmā deputāte, kā Irānas uh, Total filiāles vadītājs, es gribēju paust uh, gandarījumu par to, ka mēs varam strādāt Irānā. Gribēju pieminēt arī, ar kādām problēmām mēs saskaramies un ko varētu Eiropa darīt, lai atvieglotu un uzlabotu tirzniecību ar Irānu. Irānā ir otrs uh, pasaulē lielākās gāzes atradnes, un tas ir acīm redzams partners tādam uzņēmumam, kā tautā, kurš gāzes ieguvi ir izvirzījis par savas darbības galveno mērķi. Mūsu pieredze Irānā sākās 1954. gadā un tika pārtraukta 90. un 2000. gados, bet mēs atsākām to drīz pēc nolīguma parakstīšanas. Mēs parakstījām arī trīs līgumus uz 20 gadiem lai pētītu lielās a, dienvidu gāzes atradnes. Kopumā mēs investēsim vairāk nekā 4 miljārdus eiro šajos a, projektos tuvāko trīs gadu laikā. Saražotā gāze tiks izmantota, lai apgādātu Irānas rūpnieciskos un a, patērētājs un mājasēmniecības. Mēs strādājam pie galīgajiem līgumiem un esam izsludinājuši līgumus eh, ražošanas iekārtu celtniecībai. Mēs eh, savā konsorcijā par eh, partneriem esam izvēlējušies arī Irānas uzņēmumus un Ķīnu. Lielāko daļu darba Irānā paveiks Irānas uzņēmumi. Nu, papildus šiem lielajiem gāzes projektiem pagājušā gada februārī Total bija pirmais Eiropas uzņēmums, kas atsāka naftas tirzniecību ar Irānu, lai apgādātu Eiropas naftas pārstrādes rūpnīcas. Mēs arī izvērtējam iespējas, lai sadarbotos ar Irānas uzņēmumiem petroķīmijas un saules enerģijas jomā. Mums ir birojas Irānā, kurā strādā gan Irānas pilsoņi, gan Eiropas pilsoņi. Mēs eh, labi pazīstam biznesa vidi Irānā un mēs uh, tur eh, strādājam balstoties uz uh, vietējiem un starptautiskajiem tiesību aktiem. Tāpat kā visās citās pasaules valstīs, kur esam pārstāvēti, mēs darbojamies kā atbildīga, atbildīgs uzņēmums, ņemot vērā visu iesaistīto pušu interesu nodrošinot uh, veselības, uh, drošības uh, standārtu ievērošanu, un šīs jomas mums ir tīpaši svarīgas. Es jums minēju dažas konteksta elementus, bet tagad es gribēju uzsvērt, ka 12 mēnešus pēc sankciju atcelšanas mēs saskāramies ar daudzām problēmām, veicot uzņēmē darbību Irānā. Un šie jautājumi ir sēkojoši. Pirmkārt, pietrūkst uh, skaidrības par ASV jaunās administrācijas plāniem attiecībā uz Irānu. Ir vērts atcerēties, ka ASV prezidents vienpusēji var lemt neatcelt uh, ierobežojumus vai noteikt jaunas sankcijas, kas uh, sekundāri varētu skart arī Eiropas uzņēmumus. Spēkā atlikušās ASV sankcijas, kas liedz uh, tehnoloģiju nodošana ar vairāk nekā 10% satura ar ASV izcelsmi ir liela problēma mums, jo tā, tas smagi ietekmē aprīkojumu gāzes un naftas izpētes um, nozarē un ievērojami sadārdzina mūsu projektu izmaksas. Treškārt, nesenie ASV lēmumi, kas vērsti pret um, bankām sarežģīja darījumus uh, visām lielajām bankām ar dažiem izņēmumiem. Ir nepieciešami trīs mēneši, lai pārskaitītu dažus simtus tūkstošu dolāru bankai Irānā, lai apmaksātu mūsu biroja īri un maksātu algas darbiniekiem. Mazās bankas uh, nav spējīgas pārskaitīt uh, tādas summas, kādas ir nepieciešamas mūsu projektiem. Citas problēmas ir tādas, ka, ir, ka daudzām Irānas struktūrām ir sarežģīta struktūra, un tas um, pienācīgas izpētes procesu padara ilgstošu un sarežģītu. Mēs uh, saskaramies arī ar risku zaudēt investīcijas, jo mēs iegūs, ieguldīsim 10 miljārdus eiro, uh, Un tad, ja sankcijas tiks atjaunotas, mēs neatgūsim šos ieguldījumus no Irānas uzņēmumiem. Piedāvātās vadlīnijas nepie, ir nepietiekamas risku mīkstināšanai. Vairākas es dalību valstis um, ir uzsākušas individuālas sarunas, bet ir nepieciešams arī pilna apjoma Eiropas Savienības atbalsts, ja mēs vēlamies iedrošināt tirzniecību ar Irānu, lai likvidētu tās politisko izolētību un stiprinātu mūsu tirzniecības saiknes. ES un ASV dialoga stiprināšana varētu novērst um, papildu sankciju uzlikšanu Irānai un tās var tikt piemērotas pat tad, ja Irāna ievēro nolīgumu. Un tad mēs redzēsim, ka Irānas partneri vairs nevar pildīt savas saistības, un tādējādi netiks nodrošināta Eiropas uzņēmuma interešu aizsardzība. Eiropas bankām no ASV iestādēm ir jāsaņem apstiprinājums gan federālā, gan štatu līmenī. Uh, ka tās ar ko neriskē iesaistoties um, finanšu darījumos ar Irānas bankām, tad, ja šie darījumi pilnībā atbilst uh, spēkā paturētajām sankcijām, Eiropas Savienībai būtu jāiz, jāizmanto sava ietekme, lai to nodrošinātu. Uh, Irānai ir jāmodernizē banku sektors, lai pietuvinātu to rietumu standartiem, un arī tas ir šķērslis uzņēmumiem un bankām, kas vēlas darījums ar Irānu. Visbeidzot, ir nepieciešams, lai es aktīvi aizsargātu es uzņēmu intereses, kas vēlas um, veikt ieguldījumus Irānā, piemēram, pieprasot uh, um, ilgstošāko likvidācijas periodu sankciju atjaunošanas uh, gadījumā. Uh, vai arī kompensācijas, tad, ja Irānas partneri vairs nevar pildīt savas saistības. Šobrīd joprojām ir pārāk daudz šķēršļu, kas padara Eiropas uzņēmumiem investīcijas Irānā ļoti sarežģītas, kaut arī tādas iespējas būtu. Es ceru, ka ES izdosies izpildīt savu mērķi, stiprināt ekonomiskās saiknes starp ES un Irānu. Lielas paldies! Lielas paldies! Un tagad vārds uh, Justīnai Valkarē. Liels paldies par iespēju būt šeit! banku sektoru vārdā vēlos norādīt, ka mēs atzīstam nākotnes iespējas eh, attiecību atjaunošanai ar Irānu un kādas iespējas tas rada uzņēmumiem. Bet, lai šīs iespējas varētu izmantot, banku sektoram ir jābūt iesaistītam procesā. Iepriekšējais runātājs jau norādīja, kāda ir izaicinājuma uzņēmumiem, lai izmantotu banku sektoru. Es vēlētos parādīt, ko mēs esam darījuši un kur mēs redzam nepieciešamību turpmākai rīcībā, lai nodrošinātu, ka ir pietiekams banku skaits, kas strādā ar Irānu. Sākumā norādīšu, ka daudzas e, bankas ārpus ASV, galvenokārt Eiropas bankas, ir apņēmušās ievērot ANO uzliktās, uh, e, ASV uzliktās un Eiropas Savienības uzliktās sankcijas bankas iz, izmanto visas grupas ietvaros eh, globālās sankcijas, un tāpēc daudzas bankas ir izvēlējušās eh, ievērot primārās sankcijas un ASV sankcijas. Un virkne ASV sankciju joprojām ir spēkā, kas apgrūtina izmaiņas šādā politikā. Tomēr reaģējot uz klientu un valdību prasībām, vairākas Eiropas bankas ir uh, lēmušas atsākt uh, savu darbību Irānā, un dažas no tām jau to faktiski dara ierobežotā kapacitātē. Pagājušā gada laikā mēs cieši sadarbojamies ar Eiropas varas iestādēm un ASV iestādēm un augsti novērtējām uh, OPAC sniegto skaidrojumus par situāciju. Tāpat atzinīgi vērtējam Irānas puses sadarbību ar finanšu darbu grupu. Tas ir ļoti svarīgi, jo pavisam nesen vēl Irāna bija vienā kategorijā ar Ziemeļkoreju. Un ar Ziemeļkoreju ir ļoti minimāls tirniecības attiecības. Nu, uh, FATF eh, eh, kapacitāte vienkārši bija Irāna iekļaut melnajā sarakstā. Kaut arī mēs redzam, ka ir pozitīvi soļi spērti iesaistas uzlabošanā, ir tomēr vairākas jomas, kur ASV, Eiropas Savienībai un arī Irānas iestādēm ir jāvirs uz priekšu, lai nodrošinātu ievērojamu attiecību uzlabošanos banku sektorā. Un es minēšu šīs jomas. Kad biznesi vai uzņēmumi e, vēlas atjaunot darbību Irānā vai sāk to, viņi neskarās uz sankcijām, bet gan uz kopējo vidi un cik liels risks ir valstī un reģionā. Un kā daļa no tā būs arī finanšu nozieguma riska pārvaldība. Viena lieta, kas būtu ļoti noderīga bankām, ir saprast ietvaru Irānas sadarbībā ar FATF un detalizētāk, ko, ko īsti nozīmēs šī attiecība atjaunošana, jo šobrīd mēs procesu neizprotam. Tā ir viena no lietām, ko mēs eh, prasītu no Irānas valdības daudz skaidrāku ieskatu normatīvajās reformās, regulātoru reformās, Bez tam ir skaidrs, ka Irāna ir bijusi izolēta no starptautiskās finanšu sistēmas vairāk gadu garumā, un normatīvais ietvars ir ievērojami pavirzies uz priekšu tikmēr. Tāpēc mēs arī vērstos pie ASV un Eiropas Savienības, eh, lai tās nodrošinātu tehnisko palīdzību Irānai, lai atbilstu uh, terorisma apkarošanas, naudas atmazgāšanas apkarošanas pasākumu prasībām. Īpašuma tiesība un kontrolas caurskatāmība varētu būt viss izaicinošākais aspekts globālajām finanšu iestādēm. Mēs cenšamies identificēt, kam pieder uzņēmumi, ar ko viņi ir saistīti, kas viņus kontrolē. Tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā uh, spēkā esošās ASV primārās un sekundārās sankcijas. Tāpat arī Eiropas uh, saistības, kas joprojām ir spēkā. Ir vairākas sankcijas, kas joprojām ir spēkā, un mums ir jābūt spējīgiem nodrošināt padziļinātu pārbaudi par notiekošo Irānā, lai mēs varam izvā, izmantot e, neatkarīgas puses Irānā uh, lai pārbaudītu informāciju un lai būtu informācija pieejama arī no Irānas valdības. Bez tam jārunā arī par eh, padzināts pārbaudas due diligence principiem. Banku nozare ir bijis garš dialogs ar Eiropas Savienības un ASV iestādēm par to, kas ir pieņemama padzināta pārbauda Irānas gadījumā. Tur mēs uzskatām, ka ir jābūt nepieciešamai lielākai riska sadalē starp publisko un privāto sektoru. Nepietiek eh, regulators pasaka bankai, tiekciet galā paši ar savu risku, jo attiecībā uz Irānu šī joma ir ļoti sarežģīta. Un tur ir jābūt eh, lielākai skaidrībai par padzinātām pārbaudēm. Tālāk konkrēti par ASV kontekstu. Daudzas no lielajām Eiropas Savienības bankām, viņām ir liela darbība, liels darbības apjoms arī ASV, vai nu viņi paši atrodas ASV, vai viņiem ir pienākums atskaitīties ASV, vai, piemēram, izmanto augstākās amatpersonas, kas ir ASV pilsoņi vai kuriem ir zaļā karte. Un tas nozīmē, ka ir jāprecizē, kā globāla banka, kur, eh, kuras organizācijā liels skaits ASV pilsoņu var veikt darbību Irānā. Šobrīd OPEC informē, ka šīm personām ir jā, eh, tās ir jāatceļ no darbības, eh, kas saistīta ar Irānu bet tas ir grūti izdarāms, ja šādām personām ir svarīgas, svarīgi amata pienākumi bankā. Tas nav tik vienkārši eh, kā eh, interešu konflikta gadījumā. Tas īstenībā ir konflikts eh, tam, ko regulātori sagaida daudzās jomās. Mēs esam argumentējuši, ka vēlamies paplašināt um, eh, norobežošanos eh, licencēšanas gadījumā, tāds general license hedge, eh, attiecībā uz to, kā banks var izmantot savas IT funkcijas, kā banks var sevi izveidot savas pārstāvniecības. Un paskarot dažādas scenārijas ar bankām, tās ir bankas daļas no, daļa no tām, kas cenšas Eh, izpētīti iespējas darboties Irānā. Un viņiem liela daļa IT darbība ir ārpus ASV, bet ASV saka, jūs nevarat paļauties tad uz tiem IT elementiem, kas absolūti nav praktiski no komerc um, puses. Un, uh, izmantojot šo general license hedge, tas būtu ļoti noderīgi. Un tad arī realitāte saistībā ar maksājumu apstrādi globālā līmenī. Cenšoties to pilnībā izolēt no ASV elementa, tas kļūst sarežģīti, un tas vēl tā maigi sakot, jebkurai globālai bankai. Un visbeidzot, ko es vēlētos uzsvērt, runa ir par to, ka ir jābūt lielākai skaidrībai par ASV uh, pieeju. Mēs sap, visi zinām par administrācijas maiņu ASV un kādu neskaidrību tas ir radījis globālajām bankām, bet ir vēl daži elementi šeit minami. Harmonizācija starp federālo un štatu līmeni, paliek pavalsts līmeni. Šobrīd pavalsts regulātori ir ārpus federālās valdības kompetences, un mēs eh, strādājam ar bankām, ja viņi ir pakļauti uh, E, pavalsts regulātoriem, ko tas nozīmē, ko e, šie atšķirīgo pavalstu regulātori prasa no globālajām bankām. Tāpat tās ir e, arī strādājot ar Eiropas bankām daudzajām, kas saskaras ar regulātoru darbību. Vai tas attiecas uz aizliegumiem, ko regulātori ir izdevuši, vai prasību pārtraukt darbību. Tas bieži vien ir saistīts arī ar Irānu un cilvēki to ir palaiduši garām, eh, neapzinoties, ka daudzas bankas eh, saskaras ar kāda veida regulātoru ierobežojošo rīcību, neļaujot viņiem eh, vai ierobežojot viņiem iespējas sadarboties ar Irānu. Un par ASV jāsaka, ka jāpiemina arī publiskā atskaitīšanās, kas attiecas uz SEC un ASV kopumā bankām ir jāpublisko savas Irānas aktivitātes, kas, protams, ir negatīva iniciatīva. Daudz lobby grupas ASV cenšas izmantot šo informāciju, lai parādītu mēdījos eh, to tādā veidā, kas varbūt nav labvēlīga pašai bankai. Un eh, pašās beigās sankciju atcelšanas izaicinājums nav pārāk zemi Eh, novērtējam. Sankcijas nav bezmaksas rīks. Mēs eh, redzam, ka Irānas gadījumā, ja mēs vēlamies, eh, lai banku sektors atjaunot savu darbību, ir daudz vairāk jāiesaistās, jāskatās, kāda ir scenārija, inovatīvāka scenārija, lai visi varētu izmantot iegūmus no šī darījuma. Paldies! Rusbeks Pārsīkungs. Paldies, priekšsarētāji. Sākumā vēlos uh, norādīt uz citiem aspektiem tirzniecībā ar Irānu. Runēju par sociālajiem aspektiem Irānas sabiedrībā, jo tas, manuprāt, arī ir ļoti aktuāli, tīpaši diskusijās par cilvēktiesībām. Uh, Irānas iedzīvotāji, puse no tiem ir jaunāk par 29 gadiem. Tas jau tik pieminēts, ka liela daļa ir ar augstu izglītību, bet jauniešu bezdarbs pēdējo 20 gadu laikā konsekventi ir bijis vairāk kā 20%, vēl augstāks tas ir sieviešu vidū. Tās ir ilgtermiņa problēmas Irānas sabiedrībā, kas prasa lielu ekonomikas izaugsmu, lai struktūrāli to varētu atrisināt. Irāna jau četras desmitgadus pastāvot ir salīdzinoši labi tikus galā ar nabadzību, bet ne uh, saistībā ar nevienlīdzības problēmu. Arī tie ir cilvēktiesību jautājumi savā ziņā, un tie prasa atšķirīgas ekonomiskas attiecības ar uh, ārējo pasauli, lai varētu mainīt situāciju. Irānai būs vairāk tirzniecības ar pasauli, tā, tā tas jau bija skaidrs arī sankciju laikā ar Ķīnu, Japānu, Koreju, bet nav šaubas, ka tā joma, kur Irāna skatās eh, attiecībā uz lielām investīcijām partnerību, ir Eiropa. Tā tas ir bijis pirms sankcijām, uh, tās ir arī savs kultūra mantojums eh, simts gadu garumā, un tieši no Eiropas eh, tiek sagaidīts lielākā daļa no tirzniecības un investīcijām. Ārējās tiešās investīcijas Irānā ir pieaugušas, aptuveni 15 miljārdi e, būs uz e, finanšu gada beigām. Kā to plānoja valdība? Visdrīzāk tas netiks e, pilnībā izpildīts, bet e, pieaugums ir liels. To sagaida valdība, to prasa sabiedrība. Bet runājot par stabilām, eh, stabilu attīstību, ir nepieciešama lielāka ieguldījuma. Un eh, atgriežoties pie sabiedrības prioritātēm, ne tikai valsts prioritātēm, tātad pirmkārt jau vide, veselība, piesārņojums, ūdens saimniecība, Irānas spēja risināt ūdens saimniecības jautājumu un ūdens trūkumu problēmu risināšanu šobrīd ir nepietiekama. Jo savādāk veselas daļas no Irānas valsts paliktu bez dzeramā ūdens, ja tad problēmas netiks atrisināts pat 20 gadu laikā. Uh, Un tad valstī eh, būs nepieciešama lielāka ārējās pasaules iesaistīšanās un ekonomiskā eh, attiecība stiprināšana. Tātad bez sociālās dimensijas arī politiskā dimensija. Mums ir jāatceras, ka pēdējo 40 gadu laikā Irānai eh, vairākas reizes ir bijuši mēģinājumi vērsties pie rietumiem, it īpaši Eiropas un Eiropas Savienības. Šie mēģinājumi ir bijuši ar atšķirīgiem rezultātiem, teiksim tā, bet pēdējo četru gadu laikā ir veikts jauns mēģinājums arī no politiska viedokļa, līdz ar to attiecības ar Eiropu ir diezgan svarīgas, lai varētu pierādīt tiem, savu, e, Eiro, e, tiem Irānas sabiedrības slāņiem, kas centās e, ar savu balsojumu virzīt šo tuvināšanos, ir jāpierāda, ka ir vērts to darīt, ir vērts uzņemties šo risku politiskajā sistēmā, lai censtos izveidot jaunas attiecības ar Eiropu. Vai tas nozīmē, ka attiecības ir bez trūkumiem, ka tur nav savā ziņā arī lamatas, dažreiz ir eh, solis uz priekšu un divi atpakaļ, nu, bez šaubām, bet neviens nav spējis līdz šim pierādīt, ka jebkāds cits risinājums dotu labāks rezultāts. Īstenībā izolācija stiprina tās grupas, kas ir mazāk ieinteresētas nu, ekonomikas attiecībās un vēl jau vairāk politisko attiecību uzlabošanā. Un tas ir pats svarīgākais elements, kāpēc e, GCPOA e, līguma gadījumā ir nepieciešams stiprināt attiecības ar Irānu, kā to dara augstā pārstāve. Eh, tas ir svarīgi ne tikai Irānai, bet arī Eiropas Savienībai. Manuprāt, dažkārt ir pārpratums saistībā ar cilvēktiesību jautājumu Irānā. JCPOA, kā tas jau tika pierunāts, ir vairāk tikai kā um, vienošanās par um, kodolieroču neizplatīšanu. Eh, bet eh, šeit ir arī plašāks konteksts. Būtu kļūdaini uzskatīt, ka tā tiek veidota partnerība un ka, tās, eh, ka tā ir sekmīga partnerība. Es domāju, ka Irāna labi apzinās, vai viņi to oficiāli atzīs vai nē, ka Irānā ir cilvēktiesību problēmas. Šauba nav par to. Jautājums ir savukārt kāds ir efektīvākais veids, kā mainīt šo praksi. Un es domāju, ka šeit svarīgākais vārds ir partnerība, nevis pamācības. Un uh, eh, ASV aspekts ir jāpiemina vairāki uh, viesi jau par to runāja. Viens elements, kas ir svarīgs šeit, ir tas, ka mēs esam vidējā termiņā attiecībā uz iracionālo momentu ASV politikā. Tas nav sākums, bet nav arī beigas šajā momentā. Uh, Kādā brīdī Eiropā mums ir nepieciešams nopietnākas diskusijas par to, kā strateģiskās attiecības ar ASV šobrīd ir iespējams. Ja mēs esam neatkarīgāki šajā jautājumā attiecībā uz globālu tirzniecību, jo šobrīd mēs daudzos veidos esam atkarīgi no ASV pavalstu, ne tikai federālā līmeņa regulātoru darbības. Tas nav īpaši veselīgi Eiropai ne arī Eiropas lomai pasaulē. Irāna ir tikai viens no daudziem gadījumiem, kur mēs redzēsim, kā ASV pozīcijas un Eiropas Savienības pozīcija um, miedarbojas tā, ka tas nāk pa sliktu Eiropai. Noslēgumā vēlos norādīt, ka tirzniecība, kā jau es minēju, ir daudz plašāks jautājums par ekonomiku tikai. Es domāju, ka neviens nenovērtē pārāk zem citas dimensijas, ir īpaši cilvēktiesību jautājumi, bet jautājums ir par to, kas darbosies. Nevis tikai censties izdarīt kaut ko simbolisku, kas varbūt apmierinās dažus uh, vēlētājus šeit Eiropā, bet nemainīs neko Irānas sabiedrībā. Kam būtu jābūt prioritātei jebkurās diskusijās par cilvēktiesībām? Paldies! Paldies! Forenzes kundze. Jā, paldies. Es vēlētos dzirdēt eh, vairāk informācijas par investīciju jautājumu. Un tas, ko mēs dzirdējām eh, šodien no Total pārstāve, varbūt varētu iegūt pārskatu par pašreizējām attiecībām ar Krieviju saistībā ar naftu. Mēs runājam par tirzniecības attiecībām starp Eiropas Savienību un Irānu un izmaiņām ASV tirzniecības politikā, bet neesam runājuši par um, investīciju atvēršanu Krievijas virzienā. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Uh, Otra lieta - par to, ko pēdējais runātājs sacīja. Es nedomāju, ka ir iespējams uzskatīt kādu simbolisku rīcību eh, tādai rīcībai, kas eh, cilvēktiesības izceļ kā galveno. Es domāju, ka cilvēktiesības ir jāskata attiecībās ar visiem mūsu tirdzniecības partneriem. Mums jācenšas identificēt um, svarīgāko, ne tikai simboliski, bet arī to, cik tas ir efektīvi. Any other questions or remarks for my... Vai ir citi jautājumi, komentāri? Lūdzu, Viktor. Paldies, Bernd. Godātie viesi. Neviens nav tik naivs šeit arī parlamentā kopumā, lai uzskatītu, ka attiecības ar, Irāns, ar Irānu ir vieglas. Ja tā būtu, tad mēs jau uh, daudz gadus atpakaļ būtu izvēlušies savādākas attiecības. Mēs zinām, ka šīs ir fundamentāli svarīgas attiecības. Un zinot, kāda loma Irānai ir un var būt nākotnē, zinot daudzās intereses, ekonomiskas, politiskās intereses Eiropai eh, attiecībā uz šo reģionu. Vienīgais jautājums, kas man ir, ir, kur mēs virzamies eh, savās attiecībās ar Irānu. Un tas ir eh, adresēts Sobrāla kungam. Kāds ir mūsu galvenais politiskais mērķis nākotnes attiecībām starp Eiropas Savienību un Irānu? Bet par tirdzniecības ekonomiskajām attiecībām kopumā. Kādu jūs saredzat piecu, desmit gadu laikā attiecības starp Eiropas Savienību, tās dalību valstīm ar Irānu? Esmu redz, redzējis, ka daudzi premjerministri no Eiropas Savienības dalību valstīm ar lielām lidmašīnām, pilnām ar uzņēmējiem, dodas uz Teherānu un bieži vien aizmirstot par cilvēktiesībām atgriežoties. Bet šeit es uzskatu, ka attiecībām ar Eiropas, starp Eiropas Savienību un Irānu ir jābalstās uz pragmatisku pieeju, uz spē, spēcīgu apņemšanos nodrošināt mieru un stabilitātu reģionā, un vienlīdz arī attiecībā uz ekonomiskajiem interesēm Eiropas uzņēmumiem. Uzklausot totālu sacīto, jā, tā ir, daži Eiropas Eh, uzņēmumi var or organizēt lielu biznesu Irānā, bet politiskās attiecības starp Eiropas Savienību un Irānu un citiem lieliem globālajiem spēlētājiem var negatīvi ietekmēt eh, attiecības starp Eiropas Savienību un Irānu. Tad, kur mēs virzamies un kāds ir mūsu galvenais vērtējums par mūsu sastarpējām attiecībām? Tas ir jāzina, jo ja mēs e, nedefinējam savus mērķus, tad ir vienkārši uh, iet no nekurienes uz nekurieni. Paldies! Un varbūt es arī no savas puses e, uzdošu parsikungam jautājumu. Jā, tirzniecība ir uh, izaugsmas dzinējas spēks, par to šauba nav. Uh, bet e, ieguvums no šīs izaugsmas jau nenonāk automātiski tautai. Tur arī ir jautājums par labu pārvaldību, par ieguvumu sadalīšanu. To mēs esam daudzkārt redzējuši arī, kā problemātiski kāda būs jūsu ieteikumi, kā mēs varam nodrošināt ekonomiski augļus nesošu attīstību un vienlaicīgi eh, nodrošināt, ka iegūms no labām tirzniecības attiecībām nonāk iedzīvotājiem uz vietas. Un citiem viesiem jautājums. Birokrātiskais sloks saistībā ar dažām procedūrām Irānā Jūs pieminējāt, eh, cik ilgi laiks bija vajadzīgs, lai pārskaitītu naudu. Ir arī citi piemēri, tās tiešām ir problēmas investoriem. Es zinu, ka daudz cilvēku, kas labprāt ieguldītu naudu Irānā, bet eh, netiek galā ar eh, šķēršļiem. Tad kāda būtu galvenās prasības situācijas uzlabošanai? Please, same, same order. Varbūt atbildiet tādā pašā kārtībā, kā runājāt. Festes kungs. Es labprāt atbildēšu uz pēdējo par birokrātiju. E, šeit bija daudz komentāru par laiku laiku. Vispirms mums vajadzēja trīs mēnešus, lai nosūtītu naudas pārvedumu. Varbūt nebija birokrātija Irānā pie vainas, bet drīzāk bija grūti atrast Eiropas banku, kas būtu gatava veikt šādu naudas pārskaitījumu. Un arī bankām ir tādi mm, pamatoti jautājumi par to, vai tas saskan ar visām regulām, un rezultātā mums tiešām bija nepieciešami trīs mēneši, lai paskatītu naudu uz Irānas banku Teherānā. Um... Valkers kundze, ja man vajadzētu izvēlēties par sankcijām, tad gribu runāt par divām jomām tad kas eh, dos vislielāko iespēju banku sektoram iesaistīties. Šeit gribu runāt par regulējušo elementu. Gan Eiropā, gan Amerikā ir kopīgi tādi principi par padziļināto pārbaudi. Un kas būtu jāpārbauda, kas jāskatās, jo šobrīd ir arī tā, ka ir ļoti daudz dažādi regulātori ar dažādiem pilnīgi pretējiem ieskatiem un vai var iespējams pārbaudīt um, šo tad vadītāju lomu sankciju kontekstā, kas par ko atbild, un tāpēc mēs labprāt arī veicam viedokļu apmaiņu ar attiecīgiem mūsu partneriem Irānā. Tātad šīs jomas, manuprāt, ir ļoti svarīgas. Un es esmu amatieris runājot par bankām, un es uzskatu, ka ilgtermiņā uh, vienīgais, kā mēs varētu atrisināt, es gan neticu, ka mēs kaut, kaut ko sarunāsim ar ASV, vajadzētu veidot Eiropas banku ar visiem aktīviem šeit Eiropā un eiro valūtā. Un tas varbūt arī palīdzētu sarunās. Un 90. gados, kad ASV uzsāka mm, sekundārās mm, sankcijas pret Irānu, Un Eiropas Savienība pretojās Amerikai, teica, ka jārisina šis jautājums Pasaules tirzniecības organizācijā. Un tad nāca automātiski atteikumi vai atteikumi rīcības noliegumi no vadošiem darbiniekiem. Neviens negribēja konfrontēt ar Eiropu. Un pēc desmit gadiem atkal šeit ir atslēgas vārds partnerība. Mēs uh, Ne, nespēsim nodiktēt irāniešiem, kādai ir jābūt viņu sabiedrībai pēc desmit gadiem. Bet, ja Eiropa mm, rādīs savu klātbūtni visādā ziņā, tad tā piedāvās arī alternatīvu. Jo Irānas sabiedrībai ir arī izvēles spēja. Un e, šī spēja ir atkarīga no daudzām lietām, arī paudžu nomaiņa ir viena lieta. Ir e, cilvēki 80. gados, kas būvēja valsti pēc revolūcijas, viņi lēnā garā attālinās. Senāk parādās jaunā paudze, un puse no iedzīvotājiem ir jaunāk par 29 gadiem, un viņiem ir šī revolūcijas mantojuma sajūta pozitīva un negatīva, un tādā ziņā mums vajadzēs veidot uh, cilvē, ar šiem cilvēkiem savas attiecības. Tātad šeit ir jādemonstrē sava klātbūtne. Un tad e, Eiropa ir arī vēl viena e, alternatīva tādām versijām, ko iedvesmojas varbūt Ziemeļkorejas paraugs par tirzniecību un labo pārvaldību. Arī šeit runāšu sekojošo. Es e, neesmu. Uh, īpaši cilvēku eh, tiesību deklarācija atbalstītājs. Es vairāk atbalstu praksi, radīt praksi vai rādīt labo praksi. Es nezinu, vai kaut kas tiek noķerts drīzāk. Gribu eh, redzēt, kā materializējās kāda nozietnieka noķeršana praktiskā nozīmē. Eh, un laba pārvaldība, manuprāt, ietver arī, arī cietumu uzraudzību, tiesu sistēmu. Uh, Eh, narkotika apkarošana, piemēram, un atkal partnerība ar citiem, piemēram, ar Eiropu. Tas atkal nesīs labumu, mēs esam priekšpalā, bet vienalga dialogu formā eh, darbojoties vienmēr ir labāks rezultāts nekā darbojoties pašam par sevi. Paldies! Es arī gribētu atbildēt ļoti īsā veidā uz dažiem jautājumiem. Manuprāt, atbilde uz daudziem jautājumiem, kas šeit izskanēja, ir šāda. Šeit es domāju par, arī par cilvēktiesību pārkāpumu jautājumu. Tad ir nepieciešama iesaistīšanās <clears throat> arī. Eh, to pašu var teikt arī par Irānas kodola programmu pēc daudzām, daudzām sarunu kārtām tomēr lietas ir izkustējušās un ir kaut kāds rezultāts, kas ir labvēlīgs visiem. Tātad mums vajadzētu kaut ko darīt un iesaistīties konkrēti. Dažkārt mēs simulējam kaut kādas sekas, prognozējam nākotni un nemaz nedomājam eh, par to, ka vajadzētu reāli kaut ko darīt Šeit es pilnībā piekrītu savam kolēģim, kas arī runāja par šo lietu. Tikai caur partnerību mēs varēsim atbildēt šiem jautājumiem, un arī tirzniecība ir viens no šādiem aspektiem. Liels paldies! Un tad es arī varētu pabeigt šo mūsu diskusiju. Vai te tomēr viens gribēja izteikties? Jā. Jā.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 esmu kāds tauties, tautas partijas pārstāvis. Paties miers nav saspīlējuma trūkums, bet gan tiesiskuma klātbūtne. Tā teicis ir Luters. Te nav stabilitātes Irānā šobrīd, tā ir diktatoriska stabilitāte. Kas notiek šobrīd uh, Irānā? ir izmantoti visādi līdzekļi, lai radītu nestabilitāti, kamēr starp starptautiskā sabiedrība cīnās pret ISIS, pret Daešu, pret eh, Islāmisko uh, republiku. Mm, eh, un šeit ISIS arī ir pret minoritātēm, un arī Irānas valsts cīnās un apkauj nacionālās minoritātes. Jazīdi tiek apspiesti, bet šodien starptautiskās kopienas pārstāvji runā par to, kā atbalstīt eh, šo te opresīvo Irānas režīmu, apspiedošo diktatorismu, līdz ar to eh, radot reģionālo nestabilitāti. Eh, skaidrs, tas bija drīzāk paziņojums nekā jautājums. Mm, tad nav, tas nav diskusijas jautājums, bet paldies. Labi. Uh, Kas te ir svarīgi? E, Pārsīkungs jau teica, ka šeit svarīgākais ir dialogs, un esmu pārliecināts, ka dialoga turpināšana ir mūsu e, visu cilvēku interesēs. Un tas arī būs tāds secinājums no mūsu sarunas šodien. E, Tātad saglabāt dialogu gaisotni, arī risinot mūsu tirdzniecīskās attiecības. Mūsu diskusijā skaidri parādījās svarīgie jautājumi, tika arī paskaidrota vai arī izskatīta jaunā uh, situācija Irānā pēc sankciju atcelšanas. Un ļoti skaidri parādījās šī nepieciešamība stiprināt investīcijas, stabilizēt ekonomisko atbilstību, uh, um, attīstību, un tas ir ļoti svarīgi Irānas sabiedrībai, jo eh, tiešām Irāna ir lielākā valsts, kas darbojas ārpus PTO struktūras un arī nākotnē. Tas ir ļoti svarīgs uzdevums, kā iesaistīt Irānu PTO. Te arī ir vēl viens dialoga punkts, kas arī palīdzēs stabilizēt tie ekonomiskās attiecības. Un tad arī jautājums par stabilām investīcijām. Tas attiec uz visiem ārvalstu tiešo investīciju aspektiem, pārvaldības jautājums un tā tālāk arī šis jautājums ir ļoti svarīgs un gan komisijas, gan ārējās darbības dienesta uzdevums ir eh, runāt par tiešiem apstākļiem, kādos ir iespējams veikt investīcijas Irānā. Labi, es um, tiešām gaidu šo rīcību no DJ Trade, no EAS, gaidu arī priekšlikums darbam nākotne, it īpaši, ka, kā iesaistīt eh, Irānu PTO un kā nodrošināt Eiropas uzņēmumu investīcijas Irānā. Ja eh, šīs te darbības rezultāts tas var iestāties tikai pēc dialoga, un dialogam ir jāprogresē. Ir jāveic dialogs arī cilvēktiesību un demokrātijas joma, jo tas ir svarīgi pilnīgi visiem, visām tautām - cilvēktiesības un demokrātija. Un liels paldies par to, ka jūs šeit bijāt šajā vakarā un visiem vēlu veiksmi uz redzēšanos.